Okay, uh, colleagues, ladies and gentlemen. Un nu ko, kolēģi, dāmas un kungi, prieks jūs sveikt šajā pēcpusdienas sesijā. Mums ir palikuši darba kārtībā tikai vairs pāris jautājumi. Pirmais no tiem ir šāds. Viedokļu apmaiņā ar Jose Blanko Lopes kungu, kurš, protams, ir Spānijas prezidentūras pārstāvs, tā transporta ministrs un patreizējais tāda padomas uh, priekšsēdētājs. Un vēlāk būs tāpat arī viedokļa apmaiņa ar naudas maistiem, tā sacīt, ar Eiropas eh, investīciju bankas pārstāvjiem. Lūk. Tā kā, nu, cerams, ka mēs uzklausīsim no prezidenta, no, no tātad, eh, no um, ministrs puses to, ko viņš vēlētos eh, izdarīt, kāda ir plāna, tad banķi noteikti mums pateiks, ka to nevar izdarīt, jo nav naudas, bet nu redzēs, kā būs. Uh, Tātad ministra laiks ir ierobežots, viņam ir 45 minūtes laika, lai pēc tam paspētu uz lidmašīnu un um, atgrieztos Madridē, kur svarīgs darīšanas. Tā kā nekavēsimies un es uzreiz dod vārdu ministra kungam. Un tad, protams, um, komitejas locekļi var, var izrādīt vēl mazliet jautājumus vēlāk. Viss, gan man atnāks pēc pusdienām, bet, nu, nešaubos, ka ieradīsies. Lūdzu, ministrs kungs, jums vārds. Paldies, priekšsēdētājiem. Dāmas un kungi ka 27. janvārī es šeit ierados jūs priekšā. Es iezīmēju jums eh, mūsu tātad pamatplānus, svarīgākās eh, domas, ar ko grasāmies strādāt mūsu prezidentūras laikā, un izdalīju jums tāpat arī mūsu plānu, tātad eh, prezidentūru trijo sastājot to plānu, tātad Spānija, Beļģija un Ungārija, kā es zinu, ir patreizējais prezidentūra trijo. Nu, šodien es savukārt ieradies jūsu vidū, lai pavēstītu jums par to, kas tad šā sakarā paveic, kāds ir progress šī plāna izpildē. 12. februārī Lakoruņā, Spānijā, mums bija neformālā ministru sanāksme, tātad Eiropas Savienības transporta ministru sanāksme. Un arī Martīnes kungs, tātad prezidenta parlamenta priekšsētā vietnieks, ieradās kā arī Kalās kungs, transporta jaunais komisārs, kas bija pirmā reize, kad ministriem bija iespēja viņu sākt tikties pēc tam, ka viņš tika iecelts amatā. Padomas laikā mums bija auglīga diskusija par to, kā uzlabot drošības jautājumus transporta jautājumos kā arī, lai uzlabotu urbāno tātad pilsētu vidas mobilitāti, atbilstoši komisijas sāktotiem rīcības plānam. Mūsu diskusiju rezultātā tiks sagatavots arī padomas eh, secinājumu projekts, kurš formāli tiks apstiprināts jūnija transporta ministru padomas sēdē, un tur tiek ir definētas strateģiskās eh, rīcības vadlīnijas šajā jomā. Protams, ievērot subsidaritātes principu. Un mēs ceram, ka tā būs uh, laba, lab, mūsu labs ieguldījums cīņā pret klimatu pārmaiņām. Un tāpat uh, ļaus mums palīdzēt uzlabot Eiropas pilsoņu dzīves apstākļus. Tāpat arī šīs uh, neformālās sanāksmes laikā mēs runājam par aviācijas drošības apstākļu uzlabošanu. Un no savas puses ministra pauda gatavību darīt visu iespējamo, lai garantētu pēc iespējas augstāku drošības um, apstākļu uzlabošanu aviācijas sektorā, un nu, lai to realizētu, mēs esam izstrādājuši kopēju stratēģiju, kas būtu jāizteno Eiropas Savienības līmenī, tātad, lai šie drošības apsvērumi tiešām lidostās uzlabotos. Lai nodrošinātu efektīvu mūsu pilsoņu aizsardzību, aizvien vairāk ir nepieciešams izmantot uh, modernās tehnoloģijas. Un tādēļ mēs izlēmām, ka ķermeņa skeneru uzstādīšana lidostās arī viena no iespējām, kā šo drošības eh, aspektu varētu uzlabot. Nu, protams, ja uzstādāšos skenerus tiek eh, ievērot veselības aspekti, kā arī cilvēku tiesības uz, uz tātad, um, privāto dzīvi un tāpat arī citas pamata tiesības, kas ir svarīgas uh, Eiropas līmenī un kas uh, izraisa maksimāli, nu, tādus, varbūt, uh, ierobežotus, uh, ierobežotu ietekmi uz uh, ceļošanas vērtībām. Un mēs pozitīvi vērtējam to, ka komisija tuvākā laikā ir apņēmusies laist klajā paziņojumu par ķermeņa skaneru izmantošanu lidostās, kas tālāk varētu kalpot par pamatu uh, tiesību aktu iniciatīvā noteikti kopējas noteikums Eiropas līmenī. Tāpat arī mēs runājam par to, ka nepieciešams uzlabot starptautisko sadarbību attiecībā uz avio pārvadojumu drošības uzlabošanu, jo sevišķi šeit jārunā par nolīgumu ar ASV, kā arī par daudzpusējiem nolīgumiem ar ASV ar Startautisko civilās aviācijas asociāciju. Jūs kā parlamentārieši sevišķi labi sapratīsiet, ka globālam izaicinājumam, globālam riskam ir nepieciešams globāls risinājums. Un kā jūs zināt, starp 15. un 17. februāru Madridē notika 7. Eh, sarunu rauns. Tad sarunās par civilās aviācijas nolīgumu ar ASV. Un tas turpināja, tā tu bija turpinājums janvāra sesija Vašingtonā. Un eh, sārunās eh, tika panāks progress attiecībā uz vidas aspektiem, uz eh, sociālajiem aspektiem, uz konkurences aspektiem, bet tāpat laikā, protams, ir daudz kā darām, vairākās svarīgās jomās, kas ir prioritāts Eiropas Savienībai, nu, piemēram, iespēja investēt šajās kompānijās tātad ārvalstu uzņēmumiem, un tāpat ir tirgus atvēršana. Un līdz ar to mēs vienojāmies ar ASV transporta ministru, ka nākamais sarunu rauns, nu, faktiski tas sāks jau šodien. Šodien Briselē sāk šis nākamais sarunu rauns, un es nešaubos, ka tajā tiks panākts vēl turpmāks progress mūsu sarunās. Tāpat 25. un 26. februārī Madridē notika Single European Sky konference, tātad vienoto ir vienotās Eiropas debes telpas izveids konference, un tas atbilst Madrides eh, deklarācijas mēķiem. Tāpat tur tika apstiprināta arī ceļu kārta, kurā vairākās 60 eh, iniciatīvas, kuras ir jārealizē, lai realizētu šo te Eiropai svarīgo strateģisko projektu. Un jāsaka, ka šī ceļkārta ir liels eh, placos uz priekšu, un otrā kopējās debes telpas um, pasākuma pakete, eh, kas drīz tiks pieņemta, sevi ietvērs konkrēts pasākums, un cerams, ka tas ļaus panākt ātrus un efektīvus rezultātus, lai līdz 14. gadam tiešām šo iniciatīvu realizētu. Tad tiešām priekšstādā, kā es redzēju, mēs esam pilni apņēmības panākt kopējās gaisa tāpas izveidu Eiropā, šo Single Sky institīvu īstenot, tas uzlabos konkurētspēju, mazinās iet, eh, negatīvu ietekmu uz vīdi, kā arī uzlabos eh, drošības eh, standārtus Eiropas gaisa telpā. Un um, Ar to visus iepazīstināja mūsu kolēģis 11. mārtā, kad notika pēdējā ministru sēde, tad padome Eiropas padomē. Un tad mēs arī tad pieņēmām tātad, zināšanai regulas projektu, kuras mēģis ir novērst avārijas civilās aviācijas jomā, kā arī uzlabot izmeklēšanu. Tur tiešām tiek precizēts kādas izmeklēt, izmeklētāju um, iespējas. Um, protams, tiek regulēta sensitīvās delikātās informācijas izmantošana. Un daudz kas ir darīts, eh, lai rekomendētu jaunas, eh, jaunas drošības eh, aspektus, kā arī lai uzlabotu avārijās cietušo tiesības un, un iespējas. Un sevišķi par šo pēdējo faktoru runājot, mēs visi zinām, cik svarīgi, lai pilsoņu rīcībā būtu informācija, informācija par pasažieriem, kas ir atradušies uz, uz lidaparāta brīdī, kad tas ir avarējis, sacīsim, un, un tiešām nepieciešams izvieties no tā, lai cilvēki ilgāk laiku tiktu turēt tumsā Um, nezināt, kas notiek viņu radiem. Un lai nebūtu pieejama informācija par radiem vai draugiem, kas varētu atrasties uz kādu lidaparātu avārijas brīdī. Un lūk, tas ir viens no šīs regulas aspektiem, un ministri to parak var parakstīt, tātad šo projektu uh, maksimums divas stundas tātad noteikts, uh, uh, lai uh, laistu atklātībā pasažieru saraksts. Ir gan divas tehniskas iebildes komisijai par šo projektu, bet mēs ceram, ka mums izdosies panākt uh, Uh, vienošanos ar parlamentu pirmās, pirmā lasījuma laikā, iespējams, ka jau Spānijas prezidentūras laikā. Tāpat vēlos jūs informēt, ka ministru padomē mēs tāpat arī uzklausījām par to, kādas ir aktualitātes uh, sarunās par iespējamo drošības nodokli, nodokļu uzlikšanu nozarei. Neskatoties uz lielo panākto progresu šajā jomā, joprojām ir vairāk neatrisināti jautājumi, kas ir tādi jautājumi pēc būtības, un tādēļ mēs rekomendējām nogaidīt līdz uh, notiek balsojums parlamentā aprīlī par šo iniciatīvu, un tad atkal ministru šo iniciatīvu izskatīs vēlreiz. Vēl ministru padomē, transporta ministru padomē, tik panāca konsens uh, par priekšlikumu direktīvai par uh, eh, pārvietojumām spiedienu iekārtām. Šis priekšlikums uh, arī uzlabos drošības aspekts, kā arī uh, atvieglos uh, iekšējā tirgus noteikums attiecībā uz šo iekārtu pārvietošanu. Vēl gan palicis neatrisināts jautājums par deleģētiem aktiem, bet tad, kad tiks atrisināts, iespējams, ka jau Spānijas prezidentūras laikā mēs panāksim vienošanos ar parlamentu pirmajā lasījumā arī par šo dokumentu. Un vēl vēlos jūs uh, informēt par to, ka ir panāks progress, un pēc tam drīz mēs arī pabeigsim tātad Trans-Eiropas tīklu. Uh, direktīvas izskatīšana, direktīvas projekts attiecībā uz intelektuālām transporta sistēmām, un arī šeit mēs esam panākuši vienošanos ar Eiropas parlamentu par deleģētiem mm, aktiem. Un es arī ceru, ka tad, kad pa, m, mm, padomu beigs savu pirmo lasījumu, tad attiecīgi parlaments otrajā lasījumā varētu arī pabeigt šī tiesība aktu izskatīšanu un to apstiprināt. Un vēl ministru padomē tika pieņemts priekšlikums regulai pirmajā lasījumā par, eh, par eh, pasažieru, eh, tātad sauszemes un jūras transporta pasažieru tiesībām. Mēs ceram, ka mēs varēsim panākt vienošanos parlamentā otrajā lasījumā par šo tiesību aktu, kas uzlabos um, pasažieru tiesības un iespējas šajos transporta veidos. Jo sevišķi tas nāks par labu cilvēkiem ar uh, kustību traucējumiem vai, vai ar uh, kādiem citiem veselības Eiropiešiem. Un visbeidzot vēlos informēt uh, jūs komiteju par to, ka padomu pieņem kopējo nostāju priekšlikumu attiecībā uz uh, rekomendāciju, kas tika pieņemta 2006. gadā Interbas uh, eh, kopējā komitejā, kas ir plats solis uz priekšu attiecībā uz to, lai sekmētu transporta liberalizāciju kaimiņu valstīs, gaisa transporta liberalizāciju, kā arī sekmējas eh, tehnisko un standārtu harmonizāciju šajās valstīs. Nu, priekšstādētā, kā es eh, sacīju, tiešām gaisa tiesību aktu pakete dominēja pirmajā šī gada pusē, tātad drošības apsvērumi, eh, avārija izmeklēšana, kopējās, kopējā debes telpa, un esam tuvu tam, lai pabeigtu otro fāzi sarunās ar ASV par gaisa pakalpojumu līgumu noslēgšanu. Tāpat arī panākts uh, ievērojams progress. Lakaruņas neformālajā sanāksmē attiecībā uz vidas aspektiem un vairākiem citiem priekšlikumiem, kas uh, saistās ar uh, sauszemes un jūras transporta pasažieru tiesībām. Jā, tiesa, darāmā vēl netrūkst. Nav tā, ka mēs varam sēdēt rokas klēpīs ielikuši tagad. Transporta politika ir viena no Spānijas prioritātēm, un starp tām lietām, kas vēl ir jāpabeidz, ir eh, TNT tīkla reforma, ko ir sākus komisija, un lai uh, gūtu papildus impulsu šajā starināšanā attiecībā uz metoloģijas izstrādi, kopā ar Eiropas komisiju mēs organizējam konferenci. Konferenci, kas notiks 8. un 9. jūnijā Saragosā, Spānijā, kas būs veltīta šiem jautājumiem, tātad Eiropas Savienības dalību valstu, kā arī kaimiņu valstu ministri ka arī komisijas un, eh, un parlamenta oficiālās amatpersonas piedalīsies šajā konferencē. Un konferences laikā mēs izskatīsim to, kāda ir ten tē tīkla patreizējā situācija un iespējamā nākotne. Un jau sevišķi pievērsīsimies metoloģijas jautājumiem, kā, kā tiek uh, definēti tīkli, kādas jaunās finanšu metodas, tāpat kādas ir uh, Uh, koordinācijas metodas prioritāriem projektiem un šo projektu īstenošanas metodas. Tāpat skatīsimies, kāda ir TNT loma, lai saistītu mūs, uh, tātad lai saistītu mūs uh, komunicēt ar Eiropas Savienības kaimiņu valstīm. Un um, tāpat arī skatīsim progresu citās jomās. Bet ceru jūs vēl Eh, satikt arī jūlijā mums prezidentūras beigās, kad informēšu jūs par citām ministrijām. Paldies! Minister, thank you very much for that. Paldies, ministra kungs. Tiem, kas, no jums, kas nokavējās, ministram ir laiks vēl kādu apmēram pusstundu, bet 15.4. viņam ir mums jāatstāj. Un tāpēc katram runātājam došu tikai 3 minūtes laika. Tātad, ja jums ir kādi jautājumi, tad 3 minūtes laika jums jautājumiem izvairieties no tādām kvēlām politiskām runām. Un, ja jūs pārkāpsiet eh, šo laiku, tad es sākšu klauvēt ar, ar Āmariņu Groškungs no Tautas partijas lūdzu jums pirmajā mērķī. Jā, danke, Fulcits. Paldies, priekšsādātāji. Paldies ministru kungam. Parasti jau mēs sakam, ka ir jāatgriežas pie kaut kāda jautājuma, bet jūs ļoti labi izteicāt savus ievadvārdus, un tagad es gribētu parunāt par šo te um, nolīgumu ar ASV. Mums ir atklāti un arī svarīgi ļoti. Ļoti svarīgi divi jautājumi. Pirmais, jūs sacījāt, ka ir solis uz priekšu spērts attiecībā uz uh, konkurētspēju. Vai jūs nolīgumā redzat kaut kādu vietu, kur uh, paliek pie šiem 25% Eiropas uzņēmumu, vai arī, teiksim, šī te daļa varētu palielināties no ASV puses. Un otrkārt, informācijas apmaiņa. SWIFT, manuprāt, bija ārkārtīgi interesanta pieredze darbā starp um, parlamentu un padomu. PNR būs nākamais ļoti svarīgais punkts. Kā jūs redzat šo te informācijas apmaiņu starp parlamentu un padomi? Uh, lai mēs varētu nākotnē izvairīties no tādiem pārpratumiem, ja tā varētu izteikties. Un nākamais jautājums attiecībā uz šo te skenēšanu. Skenēšana, manuprāt, ir ļoti sarežģīts jautājums. Mēs esam redzējuši, kāda ir šī tehnoloģija. Mums ļoti interesē tas, kā padome šo jautājumu saredz. Vai šis te skenēšanas aprāt pielietojums lidostās varētu būt tāds diezgan brīvs, vai tomēr nē? Uh, un kāda ir informācija, kas ir jūsu rīcībā attiecībā uz šādu sistēmu ietekmu uz veselību. Es priecājos, ka ir spērt soļus priekšu attiecībā uz drošības jautājumiem, bet es gribētu uzzināt, vai jūs esat noskaidrojis svarīgo jautājumu padomas līmenī, kurš ir gatavs par konkrētām lietām maksāt. Kas attiec uz pasažieru tiesībām, protams, mūsu skatījumā tas ir būtisks aspekts, bet es pieņemu, ka jūs mandātu otrajā pusē uh, Mēs vairāk atgriezīsimies pie dzelzceļa jautājumiem, ceļu satiksmes drošību un tā tālāk. Tad vēl par eh, transeiropas tīkliem un tikšanos, kas ir plānot Saragosā. Kā jūs kā prezidentūra to vērtējat, vai jūs redzat kaut kādas jaunas kritērijas attiecībā uz finansēšanu? Uh, Um, un vai jūs redzat kaut kāds jauns virziens attiecībā uz tiem projektiem, kur tiek uzskatīt par prioritāriem? Jo ši, šos divus punktus es uzskatu par ļoti būtiskiem, un es ceru, ka mēs nenonāksim atkal pie kaut kāda jauna prioritāšu saraksta. Paldies! Paldies, sociālistu vārdā, Saidam Vārts. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Un es pateicos arī ministru kungām par uh, šo visaptvarošo un informatīvo prezentāciju. Paldies, ka iepazīstināt mūs ar jaunumiem. Un tas apstākļus, ka jūs regulāri ieradaties eh, tikties ar mums, tiešām liecina par to, ka uh, jūsu prioritātes ir reāls. Nu jā, ASV nolīgums, protams, arī mūs, eh, jo īpaši interesējas, arī esmu pats iesaistījies šajos procesos. Un uh, man tiešām rūpa progress, kas tiek panākts šajā lietā. Mēs zinām, ka pagājušajā nedēļā arī parlamentārieši apmeklēja Vašingtonu, un uh, es vēlētos, lai jūs varbūt uh, uh īsti pastāstītu, kā jūs saskatāt uh, šo sarunu nākotni. Vai jūs uzskatāt, ka tuvākajā laikā, tiešām tuvākajās nedēļās, tiks panākts reāls progress attiecībā uz neatrisinātiem jautājumiem? Jo sevišķi uz uh, nu, uh, tādiem diviem svarīgiem jautājumiem, kas pēc mūsu domām ir vissvarīgākie, tātad piekļuvu tirgumu, jūs arī pats to pieminējāt, tātad uh, tiesības Eiropas ražotājiem un Eiropas un investoriem piekļūt uh, eh, ASV tirkumu. Un, uh, un otrs jautājums ir, ir proc procedūra caurskatāmība. Un, uh, eh, tātad uh, vēlie vakar nakts uh, lidojumi, mēs zinām, ka tas ir arī vēl viens tāds strīdābos starp Eiropas Savienību un ASV. Uh, tātad šeit ir nepieciešams noskaidrot, kādas ir procedūras. Bet, nu, protams, ir vēl ļoti daudz citi elementi, un arī tiem ir nepieciešams veltīt nemazāk uzmanības, bet nu, šie bija varbūt tie divi svarīgākie, ko es, ko es vēlēs izcelt. Vārds sakot, būtu labi, ja jūs pavēstītu, kas te no jauna. Nu, protams, mēs ceram, ka šīs nolīgums gala beigās ļaus mums panākt augstākus kopējos drošības standartus, bet, protams, jautājumu spektrs ir diezgan plašs. Un tāpat mēs zinām, ka aktuāls jautājums par eh, tātad servisa stacijām sacīsim, un mēs zinām, ka kongresā ASV bija balsojums, kas tad apgrūtinās izmantot tādas stacijas vai, vai servisus, kas atrodas ārpus ASV un tā. Nocekot, lūdzu, pakomentējiet to tālāk. TNT, protams, mums ir svarīgs jautājums. Mēs arī nepacietību gaidām Sāragosas eh, sanāksmi. Ceram, ka tieši tur mēs e, reāli ieraudzīsim, kāda ir e, darba augļi dažādām grupām. Mēs vakar dzirdējām, ka tur ir sešas darba grupas izveidotas un tā. Tā kā man nepacietību gaidām šo te iznākumu. Mēs zinām, ka diskusijas par TNT iet roku rokā ar diskusijām par transporta politikas kopējo nākotni, kas, manuprāt, ir pozitīvi, un tad varbūt jūs varētu pa, īsti pavēstīt mums, e, kāda jūsu attieksme. Paldies, tikko iekļauties trīs minūtēs, lieliski. Liberāla grupas vārdā Bilbao kundze, arī jums trīs minūtes, lūdzu. Paldies priekšstādātāji un, uh, un uh, sveicu arī ministru kungu un tāpat arī sveiku visiem kolēģiem. Lielas paldies jums par sniegto informāciju. Ņemot vērā to, ko sacījāt jūs un kolēģi, es vēlētos uh, īsti koncentrēties uz to, ko jūs sacījāt par trans, tātad par trans Eiropas transporta tīkliem. Mm, ir sevišķi par prioritāro līniju numur 3 šajā plānā, proti vienošanās ar Francijas eh, valdību attiecībā uz to, ka eh, jāmaina maršruts Francijā, tātad eh, dažiem šiem tīkliem. Nebūs tā, ka braucot ar Kapretonu uz, uz, uz Andalūziju, tātad ar, ar ātrgaitas vilcieniem, ja, tā, ja šīs te maršas tiks, protams, apstiprināts, un nu tā es saprotu, ka tas būs. Jūs varat, protams, apstiprināt, vai šāds maršas tiešām būs, un ja tas būs, tad, nu, vai jūs varētu mums īsi informēt par to, kā lietas redz uz priekšu šai lietā? Vai Francija arī strādā pie šīs prioritātes izstrādes? Un ja tā, tad kad varētu tikt mainīts šis maršruts un kad varētu izbūvēta šī, šī līnija? Un vispēc to, kāpēc ir mainījies uh, sākotnējais maršruts. Uh, jūnijā Sargosā būs konference. Un šīs konferences sakarā es vēlētos vaicāt, vai kāds būs uh, progress attiecībā uz, uz tīklu noteikšanas metodoloģiju un uz jaunajām finanšu iespējām, kā arī uz prioritāro projektu koordināciju. Jūs sacījāt, ka jums būtu kāds priekšlikums, un es būtu pateicīgi, jūs mums par to informētu. Paldies, iekļauties laikā, Krēmerkungs, saļo vārdā. Jā, paldies. Es esmu pateicīgs, ka jūs ieradāties parlamentā un sniedzāt šo pārskatu, kas attiec uz gaisa drošības jautājumu Liktenbergas kundzēmas jautājumus, bet man ir trīs komentāri. Transeiropas tīklu izstrāde. Protams, izklausās jau viss ļoti labi. Un mēs dzirdējām, ka prioritāte būs tur, kur ir sastrēgumi. Un prioritāte būs tam, lai ar mūsu izcīvēsošo naudu mēs varētu ātri un no politiskā viedokļa un vidas viedokļa raugoties panākt efektīvas rezultātus, bet vēlos eh, precizēt un paskaidrot, ka būčets, būčets eh, ir tāds, kāds tas ir, un tad ņemot vērā eh, lielos projektus, lielā projekta būs gatava pēc 20, 30 gadiem, tikai tad tiem būs efekts, un tas tikai eskalēs būčet, kopējo būčetu, un uh, varbūt tā vietā, lai redzētu šos četrus lielos projektus, tur tuneļi no Turīnas uz, uz Lionu un vēl vairāk par tuneļu, vai arī uh, tilts pār Mesīn, Mesīnā. Nu, tas, ja, ja tas tiek realizēts par 20-30%, mēs neko neesam ieguvuši tā, tā ziņā. Tā kā te jāpadomā, kā koncentrēt šos līdzekļus. Otkārt, eiro viņete. te Iepriekšējā variantā Spānija sacīja, ka tā vēlas Spānijas prezidentūras laikā nu, neatkārtot to, ko ir veikuši līdz nu, tā, tā, priekšteči, nu, bet eh, vēlas eh, strādāt tālāk. Eh, mēs zinām, ka konkurences apstākļi Eiropā nav vienādi, un, un, un cenas atšķiras un ietekme uz vīdi. Ko jūs domājat šai sakarā? Vai es domāju, ka jūs prezidentūras laikā Eiropa viņas sakarā varētu ko darīt? Tā, kas attiecas uz pašvērtiesībām, jūras un zem, un savas zemes pašvērtiesībām, protams, jānodrošina kompensācija, bet arī jābūt godīgumam. Un, ja, teiksim, sacīsim par uh, vienu stundu kavējās vilciens, tad, tad par 25% pieaugst uh, transporta plūs, plūsma. Un lidostās savādāk, trīs stundas varbūt tikai nozīmē šo sastrēgumu. Lūk, tā kā šeit jāstāsta, kāda ir proporcionalitāte, jāņem vērā transporta veidu Um, īpatnības, lai nebūtu izkropļojumi konkurencē. Un visbeidzot par imobilitāti, par, par tātad jūs nerunājāt īpaši par to, vai elektriskā mobilitāte tā saucamā kā koncepts, tātad eh, elektriskā mobilitāte, vai tikai elektromašīnas jūs ar to saprotiet, vai arī, vai sacīsim, arī, arī uh, tramvai, um, arī elektriskie mopēdi, sacīsim, un dažādas tādas lietas, vai arī tas, vai tā ir daļa no elektromobilitātes, un vai, vai tas varētu tikt uzstīts par ieguldījumu uh, klimatpāmiņu apkarošanā. Labi, paldies! Vēl man ir seši runātāji pieteikušies, tā kā ar to pašais arī runātājs saraksts tagad slēdz, lai mums viesiem būtu laiks atbildēt. Zīles kungs, Tusovs kungs, un tad vairāk citrunātāji. Maisnēs kundze vēl. Un viss. Jo, kā es sacīju ministram, ir ierobežots laiks, tā kā vairāk laika nebūs. Ar to pašu saraksts ir slēgts, ja nes pats ar žokta viss. Un tagad dod vārdu Zīles kungam. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies arī ministra kungam par lab, labu, labu iesākto ziņojumu par padomus darbu šajā laikā, šajā pusgadā. Un mans jautājums faktiski daļēji turpinās to, ko Meķu Grošs jau minēja Varbūt jūsu rīcībā tad padomu apspriežot jautājumu par ķermeņa skeneriem, tomēr ir salīdzināms dažādām tehnoloģijām. Un kā vairums padomas locekļu virzās, vai šis ķermeņa skeneru lietošana paliks kā personas brīvprātīgas iespējas, vai būs arī alternatīva citādi iziet šo drošības kontroli. Otrs jautājums saistās ar TNT projektu, tātad veidošanu tieši arī, man tiešām gandarījums, ka tas notiks jūnijā Saragosā. Uh, šī diskusija. Un man šķiet, ka pats svarīgākais jautājums ir finansēšanas sadaļa TNT eh, pār revīzijas sakarā. Vai padomēji, vai arī tā skaitā ar, ar, finansis, ar finanšu ministru pusi ir bijuši kāda veida vismaz eh, iesākuma konsultācijas? Jo, ja mēs paskatāmies, kā tuvākajā nākotnē vairums dalību valstu, kādas iespējas būs budžetiem līdzfinansēt, teiksim, jaunajās dalību valstīs kohēzijas fondu, uh, Uh, vai arī ieguldīt savus, savus valsts līdzekļus šajos lielajos projektos, tad es ļoti baidos, ka šīs valsts, teiksim, uh, kuru budžeti ir, ir tagad ārkārtīgi apgriezti vairāk gadu garumā, nespēs finansēt šos projektus, kas nedrīkstētu kļūt par iemeslu, ka mēs atsakāmies no TNT projektiem tikai tāpēc, ka dalība valsts tuvākajos gados nespēs finansēt. Vai ir kāda diskusija par šo jums bijusi? Paldies! Thank you, Mr. Zīle. Paldies, Zīlkungs. Duses kungs, lūdzu. Η υλοποίηση και η πρόοδος της πολιτικής στον τομέα των μεταφορών. Politikas pieņemšana RNC transportā norāda, cik, uh, liel, cik lielā mērā attīstība ļaus uh, pakalpotāji izmantotājiem un strādniekiem šajā jomā uzlabot savu dzīvi. Un tāpēc mums ir nepieciešams spētīt tādas kompānijas kā British Airways, jo pastāv dažādi sociāla rakstura izmaiņas, ņemot vērā samazinājums, kas ir notikuši šajā jomā, tāpat tās jāraugās uz Olimpika Airways darbību Grieķijā, arī tur ir zināmas problēmas, un tāpat līdzīgi norisinās arī saistībā ar Lufthansa Viss šīs tendences ir ārkārtīgi satraucošas, ņemot vērā, kā tas skar darbiniekus, bet arī lietotājiem tas uzliek papildus finansiālo slogu. Otrakārt jautājums par uh, ASV un uh, nolīgumu starp abām pusēm. Mēs domājam, ka tas ir nevienlīdzīgs attiecībā uz uh, ekonomiku, kas attiec uz ASV un demokrātiskajām pasažieru tiesībām, un tāpat arī lietotāju veselība tiek apdraudēta. Ļoti būtisks punkts ir arī par uh, to, kāds tas seks atstās uz darbiniekiem, uz strādājošiem un dalībvalstīm. Un treškārt, jautājums ir par to, kā avio kompānijas organizēs savu darbu un Eiropas Savienību, kā noteikti šos te drošības līmeņus lidostās. Ministra kungs, vai ir ņemts vērā tas, ka KNC jomā nesen ļoti bieži katru dienu, varētu pat teikt, Grieķijas gaisa telpu pārkāp Turcijas militārās lidmašīnas, kas rada zināmas bažas, un uh, pēdējais tāds notikums bija pirms dažām dienām. Uh, Un pastāv risks, ka, piemēram, Frontex helikopteri varētu tikt iesaistīti, tad, kad ir Grieķijas valdībā ir detalizēta informācija, kas pierāda to, ka ļoti bieži mūsu gaisa telpu pārkāpj Turcija šie militārie lidaparāti, un vai jūs gatavojaties nosodīt šādus te gadījumus? Paldies! Alvaras skundze, lūdzu. Gracias, jau prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu izmantot šo iespēju, un es domāju, ka es runāju visu to kolēģu vārdā, kas eh, piedalījās kopā ar mani delegācijā Madridē, pateikties jums par jūsu sirsnību un jūsu, un to, ka jūs parādījāt, eh, cik ļoti svarīgs ir šis Spānijas valdības viedoklis attiecībā uz transporta jomu šajos sarežģītajos ekonomikas apstākļos. Man ir jautājums par gaidāmo augstu līmeņu tikšanos, kas notiks Monreālā. Es gribētu uzzināt, kāda ir Spānijas prezidentūras nostāja attiecībā uz operatīvo drošību sektor, sektorā, kurā pavisam noteikti ir nepieciešami ļoti augsti drošības standarti un kur mēs nedrīkstam zaudēt modrību. Un tad jautājums ir par pašreizējo sarunu procesu ar Amerikas Savienotajām valstīm un atvērto debesu nolīgumu. Kā jau jūs sacījāt, ir gaidāms jaunas sarunas, un es gribētu uzzināt, kāda ir galvenie šķēršļi un kāds ir tās joms, kur ir panākts vislielākais progress. Paldies, Asādas kungs! Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ministra kungs. Jūs prezentējāt Spānijas prezidentūras programmu, un man šķiet, ka tā ir ārkārtīgi ambicioza programma. Tajā pašā laikā jūs runājāt par drošību un gaisa satiksmes finansēšanu. Jūs sacījāt, ka tas ir tāds delikāts jautājums. Es īsti nepiekrītu, un es gribētu uzdot jautājumu. Ja jūs vēlaties atrisināt tos jautājumus, tad jums ir jāskatās, kāda ir padomas attieksme. Pirmkārt, jautājums par finansēšanu. Varbūt ir nepieciešams spērt tāds nopietnāks, stingrāks pasākums, kas par to maksās, no kāda līmeņa tas tiks finansēts, un otrkārt, direktīvas īstenošanas aptvērums. Es gribētu zināt, kāda ir padoms pašreizējā nostāja attiecībā uz dažādām lidostām vai būs kaut kāds eh, robežs lieksnis, eh, teiksim, pasažieru apgrozījums, vai jūs, teiksim, attiecināsiet to uz visām komerciālajām lidostām. Un eh, treškārt, kāda ir padomas nostāja attiecībā uz caurskatāmību? Un, teiksim, kas attiecas uz izmaksu aprēķiniem, kā tas tiks risināts. Vēl es piekrītu, ka jūsu programma ir ambicioza, bet varbūt jūs varētu padomāt par eh, skaneru jautājumu atlikšanu uz vēlāku laiku. Mēs neesam pārliecināti, ka šāds risinājums ir nepieciešams. Es personīgi neesmu pārliecināts, ka pateicoties šādiem skara, skaneriem būs iespējams panākt lielāku drošību. Un vēl, vai ir veikta simulācija lidostu, Eiropas lidostās eh, saistībā ar to, kāds izmaksas būs šai sistēmas ieviešanai. Paldies, Lichtenbergers kundze. Paldies. Man ir divi pavisam īsi jautājumi attiecībā uz jūsu runu. Pirmais, ja runa ir par to, ka ir jāsagatavo lēmums attiecībā uz ķermeņa skaneru izmantošanu, vai jūs iestāsieties par to, uh, lai tas būtu obligāts pasākums visos, visās lidostās, vai arī jūs iestāsieties par to, lai tās būtu regulējums attiecībā uz eh, tām lidostām, kas ievieš šādu sistēmu un kura kaut kāda noteikti kritērija piemērot. Otrais punkts. Uh, Attiecībā uz eh, Transeiropas tīklu revīziju mums bijušas intensīvas diskusijas, kas aizvien turpinās, un mans jautājums jums ir sēkojošs, kas attiecas uz dalību valstu finansiālo situāciju. Nevajadzētu šos te darbus pie, pie šiem tīkliem pārtraukt, varbūt, ka vajadzētu pārdomāt dažus projektus, bet tādi mazāki uzlabojumi tomēr būtu jāveic. Vai jūs domājat, ka tas ir izdarāms, jeb jūs vēlties vairāk koncentrēties tieši uz lielajiem projektiem? Paldies! Vai Alessandra Kunz, lūdzu? Paldies, priekšsādātāji, ministra kungs. Es gribētu vispirms jums pateikties par panākto progresu attiecībā uz pasažieru tiesībām jūras transporta sektorā. ņemot vērā arī tos aspektus, kas attiec uz cilvēkiem ar ierobežotām kustību iespējām. Tas ir progress ne tikai jūras transporta sektorā, bet arī tiecībā uz citiem transporta sektoriem. Konferencē par vienotajām debesīm, kas notika Madridē, arī es piedalījos, un es gribētu uzdot jautājumu, kā varētu izmantot praktiski šo Madrides deklarāciju, jūsuprāt. Uh, Konferences laikā visi bija entuziastiski noskaņot par šo viedokļu apmaiņu, bet es gribētu uzzināt, kā mēs varam virzīties uz priekšu, pamatojoties uz šo deklarāciju. Esam komisija publicēja savu stratēģiju attiecībā uz 2020. Uh, gada stratēģiju, un uh, mēs ceram, ka uz šiem pamatiem mēs varētu izstrādāt arī nākamās finanšu perspektīvas. Un uh, tiek uzskatīts, ka šeit ir arī mums nozīmīga loma. Bet es gribētu, lai padoms pārstāvs mums pastāstītu vairāk par transportu nozīmi Eiropas Savienības 2020. gada stratēģijā. Vai prezidentūra varētu jūnijā nāk ierosināt dalību valstīm noturēt viedokļu apmaiņu par transportu nozīmi, lai paceltu šīs te nozars profilu? Paldies, Maisners kundz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, ministra kungs. Man ir vēl divi pavisam īsi jautājumi. Viens attiecas uz harmonizēšanu iekšējā tirgū attiecībā uz dzelzceļu. Mums te vēl ir ļoti daudz darāmā, mēs visu to zinām, un jautājums ir par to, kādas iespējas jūs saskatāt, lai, piemēram, Francija iekustinātu, būtu kļūt atvērtākai. Es zinu, ka tas nav viegls jautājums, bet man interesētas. Un otrs pasažieri šobrīd nevar vēl nopirkt um, internetā biļeti caur visai Eiropai. Vai jūs domājat, ka jūs varētu svērt solīt tālāk šajā virzienā jūs prezidentūras laikā, jo tas Eiropas patērētājiem ļoti patikt? Un trešais jautājums, tas arī ir saistīts ar ķermeņa skan skaneriem. Un uh, šo te drošību es esmu pārliecināta, ka būtu saprātīgi šeit nenoteikt uh, tādu vienotu obligāto praksi, jo visas dalība valsts mēģina visas savās lidostās palielināt drošību. Vai jūs iestāsieties par šādu risinājumu, vai jūs uzskatāt, ka būtu loģiski, ja, teiksim, vienās lidostās tiek ieviešties, gan ir citās? Nē, paldies. Ministra kungs, te bija ļoti daudz jautājumu, sākot ar ķermeņa skaneriem un beidzot ar ķermeņa skaneriem. Šķiet bija arī daži citi jautājumi. Varbūt jūs varētu mēģināt atbildēt, un no, no, domāju, ka deputāti būtu tikai pateicīgi. Thank you. Lielas paldies, priekšādētāji. Es vēlētos atkārtināt eh, deputātiem, ka neesmu ieradies, lai runātu par Spānijas prezidentūras mērķiem. Par to es runāju jau janvārī. Tāpēc jums ir jāsaprot, ka daudz no punktiem, ko pieminēja deputāti, vai tika pieminēti jau janvārī, uh, ir tādi paši, kā es jau minēju. Tas nozīmē, ka es neesmu mainījis savu viedokli. Manas, manas atbildes šeit nebūs savādākas. Vairāk deputāti pieminēja vairākus tematus. Esmu ieradies šeit, lai pastāstītu, ko mēs esam sasnieguši, ko mēs esam izdarījuši kopš janvāra. Kā jau es solīju, es ieradīšos pie jums arī jūlijā, lai mēs varētu paskatīties uz mūsu rezultātiem, ko tad Spānijas prezidentūra būs paveikusi. Protams, runāju šeit par transporta nozari. Pirmkārtām tika pieminēti ķermeņa skaneri. Man ir liels prieks, ka visas 27 dalībvalstis ir parādījušas, ka Lakoruņā tās varēja vienoties par to, ka vislabākais veids, kā veicināt drošību, ir kopīga stratēģija Eiropas Savienības līmenī. Cik tā mēs saprotam, tad uh, Ja pastāv globāli draudi, tad uz tiem ir arī jārēģē globālā līmenī. Nepietiks ar katras dalībvalsts rīcību individuāli. Pat tās valstis, kas jau eksperimentāli ir ieviesušas eh, ķermeņa skaneru savās lidostās, ir piekritušas šai kopējai nostājai. Pēc šīm diskusijām komisijā ir jāiesniedz ziņojums. Tas notiks jūnija padomē, un tad eh, jūnija padome varēs eh, virzīties uz priekšu un pieņemt lēmumu. Tātad komisija sagatavos ziņojumu, tas tiks eh, nodots aprīlī. Galvenokārt mēs skatīsimies uz tehniskajiem aspektiem, izmaksām, kā arī uz lietotāju tiesību aizsardzību, te būtu privātās dzīves neaizskaramība, dati par veselību un tā tālāk. Mēs sagatavosim dokumentu, kas varēs tiks izmantots kā pamats kopīgā lēmuma pieņemšanai. Mēs saprotam, ka jaunu tehnoloģiju izmantošana, protams, ir ārkārtīgi nepieciešama. Ir skaidrs, ka cilvēki, protams, var uzdot jautājumus, vai pašreizējā sastarpēji nesaistītu pārbaužu veikšana nerada lielākus draudus privātās dzīves neaizskaramībai kā ķermeņa skaneri. Šis punkts noteikti parādīsies diskusijās vairāk kārt. Es domāju, ka dažas no diskusijām iet pārāk tālu. Ja ir runa par nolīgumu ar ASV un otro posmu šajā nolīgumā, uh, Es eh, gribētu atsaukties arī uz jūsu komitejas neseno vizīti ASV. Padome, protams, apzinās, kādas diskusijas līdz šim ir notikušas. Ir bijušas eh, sarunas gan Vašingtonā, gan Madridē. Kā jau es teicu, šodien es piedalījos trešās kārtas atklāšanā, kas notiek šeit, Briselē. Mēs nedrīkstētu aizmirst, ka mūsu tirgus, gan Eiropas tirgus, gan arī tirgus Ziemeļamerikā, sastāda vairāk nekā 60% no vispārējās gaisa satiksmes pasaulē. Ņemot vērā liberalizācijas procesus un šo tirgu atvēršanu un visu ar to saistīto juridisko koordinēšanu, Mums ir jāatcerās arī par pārējiem tirgiem pasaulē. Mums ir jāatcerās, ka tādējādi mēs samazinātu izmaksas, mēs varētu cīnīties arī pret eh, klimata izmaiņām. Ja tiktu saīsnēts ceļošanas laiks, tas nozīmētu arī mazāk piesārņojuma. Tieši tāpēc esmu nedaudz pārsteigts, uzklausot kolēģis no zaļo partijas. Galu galā Viņa mērķis taču ir cīnīties pret eh, piesārņojumu un panākt mazāku izmešu daudzumu. Ļoti svarīgs aspekts šajā nolīgumā ir vides aspekts. Tas ir vienots punkts gan mūsu, gan ASV pozīcijās. Mēs uzskatām, ka, ja runa par investīcijām, tad uh, Tādējādi mēs varētu pārsniegt šo 25%, šos 25% griestus, kas pašlaik ir uzlikti. Mēs šeit redzam zināmu interesi amerikāņu pusē. Viņi ir piekrituši trešajai sarunu kārtai Spānijas prezidentūras ietveros. Protams, nevēlos šeit būt pārlieku optimistisks, taču es domāju, ka mums ir iespēja vienoties, mums ir iespēja panākt nolīgumu. Mēs darīsim visu iespējamo, lai nākamo trīs dienu laikā mēs nonāktu līdz nolīgumam šajā nozarē. Ja runa par direktīvām par drošību lidostās, tad nesen padomi sāka tās izskatīt, un, protams, ka pastāv viedokļu atšķirības dažādās dalībvalstīs. Līdz šim neesam nonākuši pie kopējas nostājas. Eiropas normatīvajos aktos nu, īsti nav noteikts, cik daudz ir jāmaksā par šiem drošības pasākumiem lidostās. Līdz ar to katra dalībvalsts risina šos jautājumus dalībvalsts līmenī pēc saviem ieskatiem. Dažās dalībvalstīs ir vispārējais nodoklis, kas tiek iekasēts, citas uzskata, ka pasažieriem vajag maksāt par šiem drošības pasākumiem. Tāpēc es uzskatu, ka, ja mēs gribam panākt vienošanos šajā jomā, vislabākais būtu nelikt uzsvaru uz uh, finansēšanu. Mums vajadzētu galvenokārt pievērsties šī priekšlikuma mērķim, un mērķis ir izveidot ietvaru, kurš, kā jau daži deputāti pieminēja, garantētu lielāku caurredzamību un uh, ļautu pielikt punktu diskriminācijai, ja ir runa par šādu veidu nodokļiem lidostās. Tieši šādu nostāju ir eh, ieņēmusi Spānijas prezidentūra. Daži pieminēja iespējamās grūtības panākt vienošanos starp padomu un parlamentu. Es ceru, ka esmu izteicies pieteic, pietiekami skaidri. Ja ir runa par tenu un to finansēšanu, tad Spānijas prezidentūra ir uzstādījusi mērķi. un šim mērķim piekrīt arī komisija. Mūsu mērķis ir noteikt metodoloģiju ten pārskatīšanai mūsu prezidentūras laikā. Mēs ļoti cītīgi strādājam pie tā, mēs piedalāmies dažādās ekspertu darba grupās, ko komisija jau ir izveidojusi, un mūsu mērķis ir uzreiz jau sākt strādāt pie šīs pārskatīšanas. Es tagad jums nevaru pateikt, kādi būs pārskatīšanas kritēriji, jo mēs gaidām komisijas paziņojumu. Svarīgākais taču ir tas, ka mums vajadzētu noteikt kritērijus, kas attiektos uz ten. Es domāju, ka mums vajadzētu būt ambicioziem. Mums vajadzētu būt ambicioziem gan šo mērķu noteikšanā, gan ten izvēršanā. Protams, Spānijai ir arī savas nacionālās ambīcijas attiecībā uz TEN, un šīs ambīcijas atbalsta arī citas dalību valstis, jo vidusjūras koridors, koridors ir svarīgs daudzām valstīm. Protams, šis vidusjūras koridors nedrīkstētu kaitēt vai traucēt nevienam citam koridoram, bet tas noteikti ļauta mums at attīstīt transportu, un šajā periodā tas ir īpaši būtiski. Ir jāatcerās, ka ekonomiskā situācija pašlaik apgrūtina attiecīgu investīciju kritēriju izstrādi. Mums ir paredzētas te, ten dienas 2010. gadā. Mēs tad domāsim par šo finansēšanas stratēģiju un mēs uh, iedziļināsimies finansēšanas stratēģijās, skatoties, cik tālu katrs no projektiem ir pavirzījies uz priekšu, un mēs izstrādāsim arī savas vadlīnijas ten attiecībā uz piesaisti trešajām valstīm. Tas nozīmē, ka mēs nodrošināsim lielāku integrāciju transporta jomā. Bilbao kundze uzdeva jautājumu, kas nebūtu nav Spānijas iekšējs jautājums. Tas ir Eiropas Savienības jautājums, jo tas ir starpvaldību lēmums starp divām valstīm Eiropas Savienībā par to, kā tiek definēta konkrēta koridorā starptautiskā daļa. Daži nākamo nedēļu laikā notiks e, tikšanās ar Franciju. Tas nozīmē, ka mēs esam noteikuši jau e, virzienu šai koridora daļai. Tad, kad abas puses būs vienojušās par šo koridoru daļu, es varēšu arī atbildēt uz jūsu atbildi, taču es negribētu pārsteidzīgi rīkoties. Es eh, gribēju jums vienkārši teikt, ka sniegšu atbildi tad, kad kritēriji būs noteikti. Man uzdeva arī jautājumu par eiro viņetēm. Tad, kad biju ieradies pie jums janvārī, es šo jautājumu pieminēju. Ja jūs atcerēsieties, es jau teicu, ka manas atbildes nemainās. Spānijas prezidentūras laikā tiks organizēta tehniska, tehniskas dabas sanāksme. To jau es minēju arī iepriekš. Ja runa par um, autobusu pasažieru tiesībām, tad uh, Autotransporta konkurence ir saistīta ar konkrētajiem pakalpojumu sniedzējiem, un šī pakalpojuma kvalitāte, protams, ir saistīta arī ar pasažieru tiesībām. Tas nozīmē, ka pasažieru tiesību regulēšana vienalga kādu pasažieru, vai nu viņi ceļo pa, pa jūru, vai ar vilcienu, vai ar uh, autobusu, ir Spānijas prezidentūras prioritāte. 11. martā tika pieņemta attiecīgi nosacījumi padomē pirmajā lasījumā par šiem priekšlikumiem. Šo priekšlikumu mērķis ir stiprināt pasažieru tiesības autobusos, tālsatiksmes autobusos, kā arī uh, pasažieri, kas ceļo pa jūras vai uh, iekšzemes ūdens ceļiem. Parlaments par to tiks informēts pavisam drīz, un es uh, ceru, ka mēs varēsim drīz pieņemt šos normatīvos aktus. Tie ir divi normatīvi akti. Jā, un nākamnedēļ mēs jau organizēsim tikšanos, tā būs augsta līmeņa konference. Un es ceru, ka Spānijas eh, pārstāvji šajā konferencē arī pietiekami labi norādīs, cik liela prioritāte tiek piešķirta šim jautājumam Eiropas Savienībā. Spānijas prezidentūra darīs visu, kas ir tās spēkos, lai darbotos vēl noteiktāk drošības parametru izstrādē. Mēs pētīsim to, kā notiek pilotu apmācība. Mēs skatīsimies, kas notiek pilotu kabīnēs. Mēs paskatīsimies arī uz to, kā strādā apdrošināšanas firmas. Tāpat arī mēs mēģināsim risināt problēmas, kas jau ir atklātas šajā jomā. Mēs nodrošināsim arī satelītu novērošanu ar Cezara programmas palīdzību pēc Atlantijas okeāna. Vairs neko negribu teikt par vienotajām debesīm. Madridē tika izdota kopīga deklarācija, tur ir iekļauts ļoti daudz rekomendāciju, kas eh, deputātiem jau ir pieejamas. Te ir, te ir arī dažādu pasākumu saraksts, kas ir jāveic ieviešot vienotās debesis, un eh, šī deklarācija visiem ir pieejama. Tad, kad eh, Eiropā tiek īstenota kāda normatīva aktu pakete, pašlaik mums ir vienotais tirgus, es domāju, ka mums ir arī vienotas debesis, kas ļaus uzņēmumiem sniegt pakāpojumus daudz efektīvāk uh, Eiropas aviācijā. Būs mazāk kavējumu, līdz ar to uzlabosies pasažieru situācija, varēs samazināt arī CO2 emisijas un noteikti uzlabosies arī drošība. Prezidentūra izskata arī iespēju, un tas ir saistīts ar Aielas kundzes uzdoto jautājumu, ie, iekļaut jūnija padomas darba kārtībā debates par 2020 eh, stratēģiju. Tie ir runa par transporta politiku un tās saistību ar novatorismu, nodarbinātību un Eiropas atveseļošanos. Esmu pārliecināts priekšsēdētāja kungs, ka neesmu sniedzis atbildi uz daudziem jautājumiem, kas tika uzdoti, bet laika mums nebija pārāk daudz, šķiet, ka man vajadzēja beigt runāt jau des, pirms desmit minūtēm. Jebkurā gadījumā liels paldies par jūsu jautājumiem, esmu tos visus sev atzīmējis. Kaut arī man nebija laikā atbildēt, es apsolu, ka nosūtīšu komentārus uh, rakstiski tiem deputātiem, kuriem es neatbildēju šajā īsajā pēcpusdienas darba sesijā. Lielas paldies, priekšēdētāji! Lielas paldies, ka ieradāties pie mums, kā jau to solījāt prezentūras sākumā, un arī Es vēlētos pateikties Spānijas prezidentūrai par tās sadarbību ar mums parlamentā. Mēs esam jau progresējuši pie spiedienu iekārtām, mēs tāpat arī esam veiksmīgi darbojušies pie ASV nolīguma otrā posma, Mēs labprāt turpināsim ar jums dialogu un ar, um, turpināsim sadarboties arī jūsu darbiniekiem visos mūsu dosjē, eh, gan eh, jūras pasažieru tiesības, gan arī citi jautājumi. Mēs ceram, ka šajā 2020 stratēģijā komisija atzīs to, ka transportam ir ļoti liela nozīme. Tas mums nozīmētu ļoti daudz, jo šķiet, ka komisija pa šo laiku ir piemirsusi par transporta nozīmi. Tāpēc jūsu ieguldījums būs tiks ļoti novērtēts. Es arī būšu Saragosā ļoti labprāt ar jums tikšos, bet jebkurā gadījumā vēlreiz paldies par uh, laiku, ko veltījāt mums šo, šodien. install the PC. We just have five minutes to. Mums vēl ir 5 minūšu pauze, jo mums ir eh, jāuzstāda tādi augstas tehnoloģijas, visādas iekārtas, un arī nedaudz jānomaina vārdu zīmītes. Tas nozīmē, ka mums vēl 5 pāris minūtes laika. Okay, colleagues. Kolēģi. Next item on the agenda is Nākamais darba kārtības punkts ir TNT um, finansēšana viedokļa apmaiņā ar Eiropas investīciju banku. Pie mums ir Juka Ukanens no Somijas. TNT eh, struktūrētās departament, finanšu departamentu vadītājs, un šķiet, šķiet arī esmu izrunājuši šo uzvārdu pareizi. Nezinu pārāk daudz somu uzvārdus, izņemot tikai somu vārdsargus, bet jebkurā gadījumā Lukanen kungs dod jums vārdu. Lielas paldies priekšsēdētāji! komitejas locekļi, dāmas un kungi. Pirmkārtām man ir liels prieks būt šeit klāt, lai jums pastāstītu, ko tad mēs īsti darām transporta tēna finansēšanā. Sākumā gribētu jums nedaudz uh, atgādināt, kas tad īsti ir Eiropas Investīciju bankā. Eiropas Investīciju bankā ir Eiropas Savienības bankā. Mēs uh, finansējam Eiropas Savienības projektus, EIB piedēra E, Eiropas Savienības dalībvalstīm, un Eiropas Savienības dalībvalstis arī ir pārstāvētas e, pārvaldes institūcijās EIB. Finanšu ministri ir e, pārvaldītāja valdē, savukārt valdē ir katras dalībvalsts pārstāvi un arī Eiropas komisijas pārstāvi. Kā jūs pieminēju, mūsu mērķi ir Eiropas Savienības prioritātes un Eiropas Savienības prioritārie mērķi. Uh, Mēs uzskatām, ka Savienībā viens no sešiem galvenajiem prioritāriem mērķiem ir Transeiropas tīkli, un tas ir arī mūsu šīs dienas temats. Kur tad mēs pašlaik atrodamies TNT īstenošanā? Te ir diezgan daudz zaļu līniju, bet arī diezgan daudz sarkanu līniju. Citiem vārdiem sakot, daudz kas jau ir izdarīts bet vēl ar vienu ir vajadzīgas arī lielas investīcijas. Šīs eh, investīciju vajadzības ir milzīgas. Pat eh, periodā no 2007. līdz 2013. gadam tie ir gandrīz 400 miljārdi eiro. Šādas investīcijas, protams, ir saistītas ar finansēšanu. Mums ir vajadzīgi dažādi finanšu avoti. Mēs te runājam par eh, ļoti lielām summām. Uh, Tieši tāpēc pat, ja kopienas resursiem ir vajadzīgi e EIB aizdevumi, un tie nodrošina apmēram 30% no vajadzīgā finansējuma, eh, arī dalībvalstīm un privātajām sektoram vēl paliek ļoti liela daļa, ko finansēt. Kā jau es teicu, šī summa ir ļoti liela. Tie ir 15 līdz 20% no EIB aizdevumiem, kā jau es minēju, un tie ir apmēram eh, 13 miljārdi 2009. gadā un 50 miljārdi periodā no 2005 līdz 2009. gadam. Tas nozīmē, ka šīs summas ir ārkārtīgi lielas. Ja mēs paskatāmies nedaudz detalizētāk, ja mēs paskatāmies uz tendencēm, tad eh, šīs tendences tikai palielinās. Kopš eh, fin finanšu krīzes sākuma mēs redzam, ka EIB aizdevumi ten ir tikai palielinājušies. Lielākā daļa no aizdevumiem ir dzelzceļa sektorā un daudz tiek aizdots arī PPP projektiem. Arī prioritārie projekti saņem lielu daļu no EIB aizdevumiem. Šajā tabulā jūs to varat ļoti labi redzēt. Mēs nesniedzam tikai lielus senākus aizdevumus. Mēs uzņemamies arī tiešas projekta riskus. Mums ir mūsu struktūrētā finans, finanšu, struktūrēs finanšu instruments. Kopš 2008. gada mēs īstenojam arī aizdevumu garantiju instrumentu TEN transporta projektiem. Tā ir kopīga komiteja, tas ir EIB instruments, lai mēs mīkstinātu risku šiem TEN projektiem. Mēs investējam arī. Other co-sponsors We established the so-called Margaret. Mēs ek, eh, e, eh, investējam arī um, kapitāla fondos, par kuriem es pastāstīšu nedaudz vēlāk. Mēs sniedzam specializētas konsultācijas ar dažādu institūciju palīdzību, un mēs eh, investējam arī tīrā transporta instrumentā. Pēdējo gadu laikā mēs esam īpaši sākuši atbalstīt PPP projektus, kas ir pieauguši savos apjomos, kā te var redzēt. Pašlaik mūsu portfolio sastāda apmēram 120 šāda veida projektus, un uh, katru gadu mēs uh, iemaksājam apmēram 2 miljardus eiro. PPP tirgū mēs esam diezgan labi pārstāvēti, un uh, mēs esam viens no lielākajiem finansētājiem šiem projektiem Sā Eiropā. Lai jūs saprastu, kas tad īsti ir šie transporta projekti, esam sagatavojuši jums šeit projektu sarakstu. Tie ir transporta PPP, kas ir atbalstīti 2008. un 2009. gadā. Esmu pārliecināts, ka jūs šeit ieraudzīsiet visai pazīstamus vārdus. Summas, kas tie ir norādītas, ir EIB atbalsts konkrētajam projektam. Nākamajos slaidos ir sīkāka informācija par dažādiem instrumentiem un iniciatīvām, ko es jau pieminēju. Tagad pavisam īsi pieskarsimies katram no šiem tematiem. Kā jau es teicu, struktūrētā finansēšanas instrumenta mērķis ir uh, nodrošināt to, lai EIB varētu uzņemties arī riskantākās daļas darījumos. Te ir runa arī par investīcijām, kā te ir norādīts. 2008. gadā mēs finansējām 4,2 miljārdus eiro, un 2009. gadā tie bija jau gandrīz 6 miljārdi. Mēs esam izstrādājuši arī īpaši pielāgotus, smalkākus instrumentus transporta TEN projektiem. LGTT ir instruments, kam ir īpaši liela ietekme. Tas ir subordinēts instruments, un tieši tāpēc tas ir mazāks par pārējiem senākajiem parādiem. Tas bija īpaši, no, tas ir īpaši nozīmīgs instruments pašreizējos tirgus apstākļos. Ja nenotiek uh, nekādi darījumi, tad, protams, nav arī ko finansēt. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi palīdzēt uh, valsts sektoram, lai tās varētu tikt galā ar šiem PPP projektiem. EPEC, kas ir ekspertīzes centrs Eiropā, dara tieši to. Tātad tas, tas sniedz vadlīnijas uh, valsts sektoram. Vēl kāds konsultatīvs uh, dienests, ko mēs uh, arī uztram, ir Jaspers, kas ir kopējā Eiropas investīciju bankas, um, reģio ģenerāla direktorāta EBRD un KFV projekts. Un Jaspers funkcija ir palīdzēt izvēlēties projektus un sekmēt struktūrālo un kohēziju fondu um, apgūšanu. Tālāk Eiropas tīrā transporta instruments, ECTF. Šī instrumenta mēģis ir atbalstīt eh, zinātnisko pētniecību un inovācijas emisiju samazināšanā, kā arī Eiropas transporta nozares efektivitātes uzlabošanā. Un šī instrumenta eh, mēķis ir tieši atbalstīt eh, tīrā transporta veidu izstrādi. Bet jāsaka, ka mēs ne tikai sniedzam kredītus, mēs, mēs tāpat nodrošinam arī kapitāla pakalpojumus ar mūsu kapitāla fondu partneru palīdzību. Un kā jūs redzat, šeit mēs esam līdz šim ieguldījuši 16 fondos, kas pārstāv ļoti plašu tādu geogrāfisku un arī nozaru pārklājumu. Mūsu ieguldījumi šajos fondos nedaudz vairāk nekā pusmiljards. Protams, sadzimā ar mūsu kreditēšanas apjomu. Tas ir relatīvi neliels apjoms, bet, nu, tāpat laikā pievienotā vērtība, ko sniedz eh, šīs investīcijas, ir eh, ārkārtīgi augsta. Nu, tāpat arī būtu vērts īpaši izcelt tā, tā eh, saukto Margaritas fondu, kas ir 20, 20 eh, stratēģijas eh, tātad fonds, kas domāts klimatu, klimatu pārmaiņas centienu īstenošanai. Un šī fonda izveidošanā piedalījušās ir citas valsts iestādes, un Margaritas fonds ir faktiski tāds nākotnes fonda modelis. Tas strādā pēc privāta sektora principiem, lai realizētu valsts intereses. Šajā gadījumā TNT, TNE un klimatu pārmaiņu projekti. Tāpat arī Eiropas komisija piedalās šī fonda darbībā. Un nu, tad vēl. Protams, eh, nav tā, ka viss būtu rožānās krāsās, paliek arī liela izaicinājuma, neskatoties uz mūsu panākumiem un sekmēm, mēs nevaram sēdēt rokas klēpī salikuši. Mums jāturpina domāt tālāk. Un šeit ir runa par vairākām tēmām. TNT programma ir tik milzīga, tik apjomīga, ka ir nepieciešams piesaistīt vēl privāta sektora iniciatīvas. Tas būs neizbēgami. Jo sevišķi tagad, kad daudzu dalībvalstu budžeti ir apcirpti, es arī šādos apstākļos TNT projektu segmentēšana no privāta sektora puses ir ārkārtīgi nepieciešama. Otrkārt runājot par tā saukto 2020 stratēģiju, ko es vēlreiz pieminēju, par šīs stratēģijas īstenošanu domāju, transports uh, ir jā, mor, jā, modernizē un tāpat arī uh, jāatrod jaunu transporta veidu, un līdz ar to ir nepieciešami papildus instrumenti, papildus uh, līdzekļi, kas sekmētu pirmkārt eh, to, ka privāts sektors iesaistās TNT finansēšanā, un otrkārt panākt to, ka transports paliek zaļāks, tīrāks. Nu, tādēļ, tādēļ mēs turpinam um, domāt par papildus instrumentiem, ar kur palīdzību varētu sekmēt uh, pirmkārt infrastruktūras kapitāla finansējums. Mēs, protams, turpinam um, investēt dažādos fondos, uh, bet nepieciešama arī konsultīva pakalpojuma un arī tādas platformas kā ECTF, tātad European Clean Transport Facility būtu nepieciešams. Tāpat arī ir jāplašina LGTT aptvērums, jo tas noteikti uzlabojas eh, tīrā transporta pieejamību. Nu, pavisam īsti tagad par kapitāla tirgus eh, fondiem un finansēšanu infrastruktūrām. Jāsaka, ka um, nesenā pagātnē šāda PPP projekta šajā jomā nav realizēta. Kādēļ? Nu, iemesli ir dažādi. Viens no tiem, kas izceļās, ir tāds, ka ir nepieciešams uzlabot kredītu pieejamību. Jo izskatās, ka uh, vienot reitingu līmenī pastāv papildus, uh, pie, tātad papildus izaicinājumi. Un līdz ar to uh, ir nepieciešams mainīt akciju, akciju cenu, un, un šeit uh, šāda instrumenta pie, tātad, pie tā vērtība būtu ļoti būtiska. Relatīvi neliela ieguldījuma kapitāla tirgos šeit ļautu uh, nodrošināt papildus finansējumu pieejamību, un šāds instruments uh, būtu piemērots arī tam, lai dalītu riskus starp uh, valsts un privātajām institūcijām. Un TNT budžets, es domāju, ka tiešām varētu iegūt no šāda riska mm, nāstas dalīšanas instrumenta pilnīgi noteikti. Vēl viens veids, kā uzlabot kredītu pieejamību, kredītu apjomu pieejamību, būtu tātad laist klājā pr projektu akcijas. Jo kredītvietā banka var dot arī garantijas, bet eh, garantiju pieejamība, nu, pamatā ir pakļaut tiem pašiem priekšnoteikumiem kā kredītu pieejamība. Un šādas garantijas, protams, var sniegt arī izmantojot kopienas budžetu, kopienas budžetu, tātad, protams, īslaicīgiem mēķiem. Tas arī varētu kalpot riska dalīšanas mēķiem, riska uh, slodzes stāvēšanas nolūkiem. Nu, kā tad, kā varētu vēl paplašināt LGTT aptērumu un darbības jomu? Nu, jāsaka, tieši šis LGTT ir tieši tāds instruments, kurš akurāt domāts tam, lai uzlabotu kredītu pieejamību transporta projektos. Bet, nu, mūsdienās, kad mēs atbalstam tīro transportu, Eiropas Investīcija Banka un komisija uzskata, ka LGTT darbības jomas paplašināšana tiešām būtu tā vērta, tiešām jāskatās, kā cits schēmas varētu iesaistīt. Nu, par to mēs eh, pagaidām turpinām domāt, tur konkrēti lēmumi vēl nav pieņemti, bet lai nu kā. Tas mums dot iespēju koncentrēties uz nopietnām in investīcijām dzelzceļa un upi transporta jomā. kur ļoti bieži pietrūkst investīciju. Nu, tad visbeidzot, izskatās, ka visi uzskata, ka ir nepieciešams uzskatīt mūsu fondu koordinācijas aspekts. Un, protams, TNT eh, projektu realizācijai mūsu loma ir ļoti kārtīgi būtiska. Un tas, kā šie fondi tiek, tiek pārvaldīti, atšķirās, un tāpēc nepieciešama papildus koordinācija šajā jomā. Ja Un komisija par to turpina domāt. Nu, tik tā no mans puses tā kā būtu viss. Un šeit jūs redzat kontaktu informāciju. Tātad, ja jums ir eh, pēc šīs sesijas rodas papildus jautājumi, tad lūdzu, tā informācija par eh, maniem bankas kolēģiem, kuri uz tiem varēs atbildēt, bet, protams, mēģināšu ar vismaz daļu no jūsu jautājumiem tik galā arī pats. Paldies, Lukanēn kungs. Groši kungs, lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Nu, atklāti jāsaka, ka bija interesanti, bet, eh, nu, ja cilvēks nav speciālists šajās jomās, nu, tad šis pārskats brīžiem bija tāds, nu, nu jāsaka, relatīvi komplicēts tiešām, pagrot bija saprast. Bet, nu, sapratu vienu, kas attiecas TNT. Tātad eh, šeit eh, zaļie projekti vairāk tiek atbalstīti, tā es saprotu, ne? Nu, nezinu, kā priekšsētājs. Bet man interesē Lukas. Parlamentāriešiem tas parasti interesē, un man ir personiski. Kā mēs eh, rīt varam eh, panākt tādus finanšu instrumentus, kas dod iespēju dalību valstīm, dod papildus eh, impulsus, stimulus, tā teikt, mm, transeiropas tīkliem, jo tā galvā ir ilgtermiņa prioritāte. Nu, kā šīs prioritātes mēs varam tad attīstīt? lai nodrošinātu papildus finansējumu. Beigās jūs gan pieminēt vairākas iespējas, kā var stiprināt šo intervenciju, bet pamat jautājums paliek atklāts pēc manām domām. Proti, ja ir nepieciešams liels finansējums no dalību valstīm, nu tad būs tāpat tās grūti to realizēt, un vai nākotnē. Ne tiek domāts par tādiem finanšu finansēšanas projektiem, kurus varētu ātrāk un sekmīgāk realizēt, kur nebūtu tāds liels sloks, varbūt kam kaut kāds cits modelis. Es domāju, ir jāmeklē tāds efektīvāki mehānismi, jāstiprina garantijas, jo jādara, šie projekti jādara pievilcīgi privāta sektoram, jo sevišķi pirma, pirmajās stadijās jāgarantē riska tātad apdrošināšana. Un nu, tā man tiešām interesē tas, kā šo te eh, pastiprināto intervenciju saskatiet, izmantojot pastāvšos instrumentus ar tām finanšu iespējām, kas ir mūsu rīcībā. Un, protams, eh, kohēzija fondi un, iespējams, eh, citi fondi varbūt var arī tikt piesaukt un izmantot transporta jomā. Un otrkārt man tāds vispārējais darbs jautājums. Te ir runa par kādu projektu, Es atradu, Beļģijā tas projekts tiek realizēts. LTB Reltronā PPP 330, kas ir um, pirmais projekts jūsu sarakstā 2008. gada projektiem. Varbūt jūs varētu konkrēti paskaidrot, kā ar privātu uh, tātad uh, sektoru līdzdalību šis projekts tiek realizēts. Es saprotu, ka tas ir viens PPP projekts, kas ir tātad valsts un privāta sektora partnerattiecība projekts. Un es tā kā šis koncepts tur šie, šajā projektā tiek realizēts. Vai tur vienkārši tā, ka, ka privāti partneri vienkārši pie, piedod, iedod naudaņu un viss, un tad dabūja kaut ko pretī, vai kā? Un pēdējais jautājums, kas šeit man par jūsu projektiem. Nu, daļēji es jau zinu atbildi šo jautājumu, bet būtu labi to izdzirdēt no jums. Ir daudz finanšu instrumenti, bet krīzē sākoties, eh, protams, mēs esam zaudējuši finanšu kapacitāti arī. Iespējams, ka arī jūsu bankai tā, tas tā ir, bet, es, bet jūs gan sacījāt, ka jūsu kapacitāte pēc krīzes ir pastiprinājusies tātad dažādiem finanšu instrumentiem. Kā tas būtu jāsaprot? Varbūt jūs varat palīdzēt arī citām finanšu institūcijām, arī parlamentam, saprast, kā tad uh, izstrādāt stabilāku finanšu politiku, uh, ņemot vērā to, kas notiek Eiropā un Amerikā. Paldies! Paldies, Groša kungs! Kā jūs eh, saprie, sapratāt, eh, Lukanēn kungs, eh, Belģija ir ļoti labi pārstāvēt šajā komitejā, Alkadrāvī kungs, nākamais Beļģis, kuram es došu vārdu, un tad izskatās, ka vēl kāds Beļģis varētu būt pēc tam arī, bet nosklausīsim um, sākumā Saidu. Jā, paldies! Un es pateicos arī EIB pārstāvim, paldies jums par jūsu prezentāciju. Jāsaka, arī es neesmu drošs, es visu pilnīgi sapratu, laikam vajag nedaudz laika, lai nedaudz sagramot šos informāciju, visus šos sarežģītos finanšu terminus, bet, nu, daži komentāri man gan iešāvās prātā jau tagad. Transporta komiteja un transporta sektors kopumā saskars ar milzīgu izaicinājumu tuvākajā laikā. Naudiņas visām dalībvalstīm pietrūkst, budžeti ir apcirti, bet projekti ir lieli. Un līdz ar to būs eh, sarežģīti panākt to, ka šie visaptvarošie nu, lielie finanšu investīcija projekti tiek eh, adekvāti realizēti, bet tie projekti ir ārkārtīgi būtiski mūsu ekonomikas eh, apstākļu uzlabošanai un kopēja Eiropas transporta tīkla izveidē. Mēs zinām, ka notiek būtiska debata par TNT tīklu nākotni. Un mans jautājums jums ir šāds kāda būtu jūsu personīgā rekomendācija, ko es varētu no savas puses ierosināt un ieteikt. Eh, tātad eh, tam, lai eh, atrastu papildus resursus TNT tīklu īstenošanai. Nu, kurienes varētu nākt šie papildus līdzekļi? Jūs gan pieminējāt vairākas iniciatīvas, vairākas mehānismus, bet, nu, kā es atceros, neesmu drošs, vai pilnībā izprotu to darbību. Nu, tad jautājums, no kurienes varētu nākt vēl papildus līdzekļi šo projektu īstenošanai. Un nu, tad otrs mans komentārs un arī jautājums ir šāds. Kolēģis jau pieminēja kādu projektu. Es vēlējos pavaicāt vēl par Diabolo dzelzceļa um, saikni, kas ir no Pristās centru uz Zāventēmas lidostu. Cik saprotu, arī šī projekta īstenošanā ir piesaistīts privāts sektors. Bet pasažieriem, kas tagad pat labāk ceļo no Liežas uz Lēbeni, sacīsim, un arī tāpat arī tagad no Briseles uz, uz Āventiem ir jāmaksā papildus nodoklis. Bet tad tā izpaužās šis privāts fonds vai kā? Un tad vēl par šo Margreitas fondu, ko es pieminēju. Kāda būs procedūra projekta apstiprināšanai Margreitas fonda ietveros? Kāda būs uh, grafika, kad jāizsniedz pieteikumi tā tālāk? Paldies, Maisnieks kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es priecājos dzirdēt, ka mani kolēģi, kas ilgāk laika darbojas mūsu komitejā, arī kaut ko nav sapratuši, tad es neesmu vienīgā, kurai tas viss šķita nedaudz par ātri. Jā, acīm redzot, lai, lai tajā visā iedziļinātos, tiešām ir vajadzīgs vairāk laiks. Man ir konkrēti jautājumi. Pirmkārt, eh, tas, ko jūs esat no investīcija bankas puses atbalstījuši tātad šīs te PPP projekti, vai tie visi projekti ir uh, pabeigti jau, vai uh, tur vēl darbība turpinās. Tas ir viens jautājums, un otrs jautājums komisārs Kallas uzklausīšanas laikā, un um, kad viņš bija ieradies pie mums, atspogļoja to, ka viņš uh, uzskata, ka nākotnē transporta sektors ir ļoti nozīmīgs loģiski, un mums ir nepieciešami šie satiksmes ceļi, bet uh, tas ir tā, ka tas ir svarīgi, nu, ka, ka ne tikai Eiropas līmenī, bet arī atsevišķajās dalība valstīs vai reģionos, uh, kas šobrīd ir tik tukšas, ka ir grūti, teiksim, uzturēt eh, ceļus un sliežu ceļus un nemaz neiet runa par jaunu būvēšanu. Un Kalas kungs teica, ka ir jādomā par kaut kādiem jauniem finansēšanas modeļiem līdztekus PVP. Kā jūs tas saskatat, vai, vai šeit ir kāda nākotne, varbūt, ka mēs te ejam vienā virzienā, kā kāda Rūjīkungs jau sacīja, viņ, vai jums ir kaut, kādi, kaut kādas ierosmes, kā mēs varētu radīt jaunus, pie, piesaistīt vairāk līdzekļus transportu nozarei, jo jūs jau zinat, kāda ir jūsu iespēja sniegt finansiālu palīdzību, bet eh, kas te varētu vēl būt darāms papildus? Paldies, Lichtenbergers kundze! Jā, herzlichen Sirsnīgs paldies! Man gāja līdzīgi par laimi, man jau pagājušajā gadā bija tā laime noklausīties uh, paskaidrojums no banķieriem par uh, eh, mezanīnu finansējumu. Un man ir godīgi jāsaka, ka šīs ir tādas lietas, kas vienmēr beidzas ar to, ka parādi tiek atlikt uz nākotni, beig beigās mums ir kalns ar parādiem, kurus valsts vairs nespēja apmaksāt. Un, diemžēl, mums ir tāda ļoti aktuāla piemēra šobrīd. Otrakārt, balstoties uz šo finanšu mehānismu struktūru, ir tā, ka tādas e, tūlītējas investīcijas, e, tām tiek dota sistemātiski priekšroka, uh, Un, eh, teiksim, tas procentuālais eh, līmenis 2009. gadam un vis, visam periodam līdz 13. gadam, kāds ir šis te sadalījums eh, sauzemes ceļiem, dzelzceļiem un tā tālāk. EIB finansējums ļoti bieži tiek pielietots, runājot par ceļu satiksmi, mēs te runājam par uh, vidas aizsardzību, kas, teiksim, būtībā iet roku rokā ar dzelzceļu satiksmes atbalstīšanu. Mēs liels līdzekļus atvēlām dzelzceļu jomai, bet no EIB līdzfinansējuma vai kredītu stratēģijas izriet tas, ka lielākā daļa naudas tomēr nonāk ceļu, sauzemes ceļu uh, būvēšanai. Un līdz ar to pēdējo gadu laikā ir tāda nevienlīdzība un vairāk līdzekļi ir ieguldīti tieši ceļos un nevis dzelzceļos. Un lielā mērā tas ir saistīts ar to, ka tieši finansēšanas instrumenti no vienas puses ļoti spēcīgā veidā aizsargā privāto inspektoru no zaudējumiem, bet nevis sabiedrisko sektoru. Un līdz ar to es te saskatu, ka te ir tāda pamatīga problēma, jo tas atsaucas uz uh, transporta sistēmas struktūru nākotnē, jo mēs īpaši atbalstam vienu transporta sektoru, savukārt citam sektoram, cits sektors automātiski atpaliek. Un es domāju, ka mums šie līdzekļi un ka nākotnē šī tendence varētu vēl turpināties. Un tāpēc es gribētu uzzināt jūsu domas šajā ziņā. Vai jums vispār ir tādas stratēģijas, eh, kuras jūs mēģinat īstenot, lai šo nevienlīdzību kaut kādā veidā izlīdzsvarotu sek transporta sektoru ietvaros? Paldies! Jensen. Jensens kundze. Yes, uh, thank you, Chairman. Paldies priekšsēdētāji. Paldies arī runātājiem. Mans jautājums ir tāds diezgan vienkāršs. Jūs pieminējāt, ka mums būs nepieciešams vairāk privātā kapitāla, un es jums piekrītu, ka tāds arī būs, bet Es gribētu uzzināt, kādus šķēršļus jūs saskatat tieši attiecībā uz privātajām publiskajām partnerībām infrastruktūrā. Es domāju, ka ir fantastiski redzēt šo plašo Eiropas investīciju bankas izstrādāto instrumentu klāstu, un uh, mēs redzam arī bankas paveikto darbu, mēs varam tiešām būt gandrīt ar to. Uh, Tas viss ir ļoti veiksmīgi, bet jautājums ir par to, ko mēs varam darīt, lai atvieglotu PVP. Manā skatījumā dažās valstīs varētu rasties arī juridiski rakstura problēmas vai šķēršļi. Piemēram, manā valstī Dānijā mēs, tad, kad bija par eh, beltas eh, tiltu šīs sarunas, uh, tad mm, mēs sapratām, ka ir dažādi iemesli, kāpēc Vācija nevēlas piekrist, bet viņiem bija ārkārtīgi grūti piekrist tam modelim, ka valsts kompānija uzņemtu, tātad ņemt šo te aizņēmumu, lai finansētu tilta izbūvu un tālāk tilta izmantotāji maksātu par šo tiltu, un, piemēram, Zviedrijas mm, iedzīvotājiem tā tālāk mēs eh, darījām tā, mēs līdzīgi rīkojāmies attiecībā uz eh, tiltu starp Dāniju un Zviedriju. Un sākums bija grūts šim projektam, bet tagad tas, eh, šis kredīts ir radots pirms termiņa. Un līdz ar to es domāju, ka investīcija banka ir attīstījusi vairākus jaunus instrumentus. Uh, tieši šādai tai sasaistē starp Skandināviju un Vāciju, kas tiek uh, uzskatīt par dzelzceļa savienojumu. Bet es gribētu jums uzdot tādu praktiskāku jautājumu. Kādi tieši ir šie šķēršļi attiecībā uz PPP un kā tie tiek izmantot? Paldies, Krāmerkungs! Jā, tas viss te lieliski iedars. Es varu jums no savas pieredzes pastāstīt vispirms par uh, tiltu, Fēmana Belt tilts, tātad, un tilts starp Kopenhāgenu un Malmi, starp lieliem, divām lielām pilsētām, savukārt Fēmana tilts, eh, tas ir būtībā savādāk situācija. Daudz cilvēki mm, strīdējās par to un nevar taču likt lietotājiem to apmaksāt. Vācijā pirms 20 gadiem krīta mūris, un tad jautājums bija par to, kā kā mēs varam iedzīvināt šo infrastruktūru. Protams, bija ļoti daudz darāmā, un toreiz bija tāda ideja, ka ir nepieciešama publiskā privātā partnerība, tādēļ, ka savādāk mēs to nevaram atrisināt. Un varbūt tāda situācija rodas reiz simts gados, un tā ir tāda īpaša situācija, kur ir jāsaka, tagad tuvāko piecu gadu laikā ir nepieciešams milzīgas investīcijas, lai mēs varētu pielīdzināt, šit, panākt vienādu līmeni abās šajās daļās, un tad mēs sākām plānot. Uh, Un, manuprāt, viens projekts tika īstenots, un ar to arī viss beidzās. Kāpēc? Un tā, tās, tā ir tā sliktā puse. Tāpēc, ka šodien, ja es paņemu naudu, ko es rītdien atdošu, tad varbūt pēc desmit gadiem būs uh, situācija mainījusies, un 10, 20 gadus man būs uh, tas jāmaksā atpakaļ, bet projektu es nebūšu saņēmis. Uh, Tas nozīmē, ka tiek radīts eh, bezdarbs, kuru var būtībā pēc kalendāra izmērīt, un tā, tas nevar būt mūsu interesēs. Mums ir nepieciešama sistemātiska attīstība, kas ir nodrošināta, nevis tāds eh, īslaicīgs sprādziens. Un šāda situācija mums šobrīd Eiropā nav, un tāpēc mums ir tiešām jāizvairās un jāskatās, kā tas viss funkcionēs. Tā ir pirmā puse. Otrakārt ir jāmaina mentalitāte, es jau iepriekš minēju. Mums ir eh, jāatsakās no milzīgiem projektiem, kur 80% no līdzekļiem pazūd un tiek gatavi pēc 30 gadiem. Jo tad, kad mēs pāriesim uz ilgtspējīgu transporta infrastruktūru, tad kaut kad beig beigās mēs varēsim atļauties arī kādu lielāku projektu. Mans pēdējais jautājums ir tas, ko jūs te uzskaitījāt. Tātad, uh, 90% man liekas bija saistīti tieši ar automaģistrāliem. Vai jūs varat pateikt, cik daudz procentu no jūsu naudas tiek ieguldīti ceļos, cik daudz dzelzceļos un cik ilgtspējīgos transporta eh, tīklos? Jo mēs kā parlaments reiz izlēmām, ka vismaz 40% no investīcijām būtu jāiegulda dzelzceļā, lai mērķi būtu sasniedzami, jo nav jēgas, ja mēs formulējam ekoloģisks mērķis, bet finanšu lēmumi iet pretējā virzienā. Uh, un eh, līdz ar to pretējais tā kā uzvar. Tāpēc es gribētu zināt, kā tas viss darbojas un kā jūs ar to rīkoties, jo mēs redzam, ka Vācijā, teiksim, melnā un dzeltenā valdība toreiz visus šos te projektus atcēla tādēļ, ka redzēja, ka tiem nav perspektīvas. Paldies, Barsaitis kungs. Balčītis kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, tik tiešām. Uh, ir ļoti daudz skaitļu, ko jūs mums tas niedzāt, un mēs varam izsacināt sakojošo, proti, ka investīciju fondu saistības ir 5 miljārdi, savukārt bankas saistības veido 500 miljonus eiro. Un es domāju, ka tas ir saistīts arī ar banku politiku nākotnē. Un tāpēc man ir sekojošs jautājums. Ja mēs runājam par perspektīvām infrastruktūras projektu finansēšanai, tad eh, pamatā būtu jākoncentrējas uz transporta projektiem. Jūsu tabulā ir iekļaut ārkārtīgi daudz enerģētikas projekti. Uh, Bet, ja mēs runājam par projektiem, kas ir orientēti uz nākotni, preču transporta pasažieru transporta jomā, tad, manuprāt, vajadzētu gan transporta politiku, gan finansēšanas politiku pārdomāt. Un daudziem lieliem projektiem būtu jātiek finansētiem. Paldies, kāds ir Balčītis kungam. Es no savas puses gribēju izteikt dažus komentārus par publiskajām privātajām partnerībām. Mūsu valstī mums bija šāds PPP attiecībā uz Londonas metro. Un uh, kopš, un tas nebija veiksmīgs projekts, un līdz ar to es esmu diezgan tāds aizdomīgs attiecībā uz PPP. Tā ir lieliska teorija, bet man ir, uh, man rodas uh, tāds iespējas, ka parasti tomēr nefunkcionē labi šīs te PPP. Man ir zināmas bažas. Kāds uzdev vienkārši jautājumi. Es neatceros, vai Jensens kundze vai Maisners kundze. Man arī ir vienkārši jautājums. Ļoti interesanti lasīt šo dokumentu, tur, kur ir visi šie skaitļi, bet jautājums, kas ir man prātā, ir tāds, ja es vēlos, lai Eiropas investīcijas banka finansē Manchesters dzelzceļu kaut kādu posmu, ko man darīt? Un tas ir tas jautājums, kas man skar. Es nezinu, kādā veidā investīcija banka sāk finansēt šāds individuāls projekts un kā īpaši tādas schēmas var sasaistīt ar Eiropas investīciju banku, tīpaši, ja droši vien, ka šiem projektiem būtu jāiet caur nacionālajām valdībām, kas, nu, varbūt arī neveicina šo te projektu īstenošanu dažkārt. Uh, Un, visbeidzot, es biju nedaudz pārsteigts redzot, cik daudz autoceļi bija iekļauti šajā sarakstā, kas bija pieminēts dokumentā. Un tas tikai ilustrē, pro, ilustrējot projektu 2008. un 2009. gadam. Es esmu priecājos, ka tur ir Lions metro un vēl citi ceļu projekti. Uh, Bet eh, pārsvarā te ir pieminēts automaģistrāls, un būtībā tas iet tā kā pretēji šī parlamenta nostājai attiecībā uz ten finansējumu. Ja jūs sakat, labi, mums ir nepieciešams ieguldīt resursus ten fondos, es piekristu ar vienu nosacījumu, ka tiks ievēroti, nu, ievērots tas, prot, tas procentuālais um, skaitlis, par ko mēs vienojāmies parlamentā. Un tad es atkal nonāku pie savu piemēru par Manchesteras dzelzceļu. Un tagad es došu vārdu pakēkungam no komisijas, kurš arī vēlas teikt dažus vārdus. Un pēc tam es jums um, došu iespēju atbildēt uz jautājumiem. Pakēkungs, kur viņš ir? Lūdzu. Paldies, paldies priekšsēdētājiem, ka devāt man vārdu. Es gribētu izteikt divus vai trīs komentārus. Pirmkārt, Eiropas Investīcija banka un komisija strādā ļoti ciešā sadarbībā, un lielākā daļa, ja ne visi instrumenti, kas eh, tika prezentēti šovakar, tika izstrād, izstrādāti kopīgiem spēkiem, tātad starp Investīcija banka un komisija sadarbojoties. Līdz ar to mēs uzņemamies atbildību par lielāko daļu no šiem instrumentiem. Daudzi no tiem tiks pārskatīti un uh, cerams, ka tie tiks arī uzlaboti, mainīti pašreizējo diskusiju mm, rezultātā par ten pārskatu. Rītus kungs jau vairāk kārtīgi ir pieminējis, ka ir nepieciešams izstrādāt tādu plašāku finansēšanas stratēģiju TNT tīkla īstenošanai, un tas palīdzēs izstrādāt tādu labāku plānošanas ietvaru un mehānismu, lai izvēlētos galvenos stratēģiskos projektus un ņemt vērā arī šo līdzsvaru, un tāpat arī jāpapēta dažādie fondi, kas jau, vai līdzekļi, kas, teiksim, ir jau pieejami projekta īstenošanai, un tad, protams, ir jāizdala starp finansēšanu no vienas puses un lietotāju nodokļu maksātāju no otras puses, jo te ir tādi, tāds mm, vienādojums, jo šis te finansējums būtībā būs Eiropas Savienības kredīti un dalību valstu līdzekļi, Līdz ar to tā ir tā dalība, atbildība starp dalību valstīm un Eiropas Savienību. Un galvenais eh, šis te smaguma nesējs ir dalība valstis. Tas viss ir jāņem vērā, tāpat arī jāraugās, lai būtu caurskatāmāka un stingrāka koordinācija starp investīciju, nacionālajām investīcijām un Eiropas transporta fonds varētu arī palīdzēt šajā sakarībā līdztekus nacionālajiem finansējumam, arī Eiropas Savienības finansējums būs ļoti nozīmīgs tuvāko mēnešu laikā, un es domāju, ka vēl ir iespējas padarīt mūsu instruments efektīvāks. Tāpat arī ir jārunā tieši par finansēšanu kā tādu. Daudz dalību valstis jau ir jautājušas, kādā veidā varētu efektīvāk iegūt šos līdzekļus, un esat arī nākuši klajā ar dažādiem priekšlikumiem. Pētīsim to visu nākotnē, pētīsim šos instrumentus un raudzīsimies, kā. Es nezinu, varbūt tiešām Manchester dzelzceļu mēs varam kaut kā finansēt, jo ir dažādi specifiski mehānismi, kurus varētu izmantot. Un dažkārt ir tā, ka ir ļoti labi projekti, bet uh, attiecībā uz tiem nav iespējams saņemt aizņēmumu, tātad institūcijas, dažādi institucionālie risinājumi būtu jāpapēta, garantija pasākumu, lai raudzītos, ka finansējuma, ka varētu iegūt finansējumu no Eiropas investīcijas banku. Tātad mums tiešām jāpapēt šie jautājumi, un tāpat arī PPP jautājums ir ļoti būtisks. Tas gan nav tāds vislabākais risinājums, kā šo te TNT tīklu attīstīt. Visi zina, ka PPP ir efektīvi darbojas, lai daudzos gadījumos šos te līdzekļus iegūt, bet daudzos gadījumos būtu nepieciešama efektīvāka pārvaldība un dažos gadījumos ar, ar PPP ir iespējams piesaistīt vairāk līdzekļus, bet PPP eh, ir sarežģīts jautājums, kas ir saistīts ar institucionālo kapacitāti dalību valstīs, reģ, vietējām iespējām un ļoti daudz darba Eiropas Investīcijas bankā un komisijā notiek saistībā ar šo te APEC, kas tik pieminēts prezentācijā. Daudz tiek darīts arī, lai garantētu, ka institūcijas attīstās un šo institūciju kapacitāti pieaug, jo šie projekti ir ārkārtīgi sarežģīti. Beig beigās diskusija par to, kurš uzņems risku, un tas ir ļoti uh, grūti atrisināms jautājums, tā kā visi, visas privātās un publiskās partnerības ir sarežģīts eh, risinājums. Un paldies, priekšsēdētāji. Thank you, Mr. Pakē. There lies the crux who take. Liels paldies tiešām, kurš tad uzņemsies risku? Tas ir jautājums, ko daudz no mums ir uzdevuši, ir īpaši runājot par šiem publiskajiem privātajiem darījumiem privātie uzņēmumi nekad nevēlas uzņemties risku. Jebkurā gadījumā, Lukaneni kungs, jums te ir iespēja mums paskaidrot vairākus jautājumus. Certainly would be happy to look after Manchester rail hub uh, better. Jā, Manchesteras dzelzceļa centrs tiešām ir ļoti svarīgs punkts. Un varbūt tiešām EIB varētu to finansēt. Tiešām diezgan daudz jautājumu. Es eh, nevarēšu tos visus detalies, detalizēt apspriest. Daudz no tiem tiešām ir sarežģīti. Tāpēc es eh, atbildēšu uz dažiem punktiem, ko es tā atlasīju. Šķiet, ka visus jautājumus te, daudzus jautājumus apvieno viens temats, proti mums it kā ir eh, maz finansējuma un kā tīsti mēs varētu gudrāk šo finansējumu izmantot un uh, izdarīt investīcijas. Te vajadzētu mēģināt uh, panākt līdzsvaru ar valsts finansējumu. Tas arī bija attēlots manas prezentācijas pēdējos slaidos. Tā patiešām ir uh, svarīga tēma. Mums vajag atrast tādas struktūras, kas ļauj mums uh, atvieglot uh, citu līdzekļu izmantošanu šo investīciju finansēšanā. Mums ir jācenšas eh, pietiekami labi izmantot ik viens eiro, kas tiek investēts šajos projektos. Daži citi jautājumi, kā tad iegūt finansējumu no EIB? Ik viens potenciāls aizņēmējs var iesniegt pieteikumu EIB finansējuma saņemšanai. Šeit nav nekādu problēmu. Pirmkārtām, protams, EIB izvērtē to, vai tiešām ir tiesības saņemt šādu finansējumu, vai šajā pieteikumā ir atspoguļota viena no sešām prioritātēm. Ja tas ir ten tīkls, tad, protams, šo finansējumu var saņemt. Uh, pēc tam ir tehniskais, tehniskā, ekonomiskā un vides eh, dzīvotspēja, arī tās ir jāizvērtē. Tādi projekti, kas neatbilst šīm pārbaudēm, nevar tikt finansēti. Un Eiropas investīciju banka, protams, ir arī banka, un tieši tāpēc mums ir jānodrošinās, lai mēs savu naudu saņemtu atpakaļ, jo galu galā tie ir aizdevumi, tie nav piešķīrumi. Vēl kāds jautājums kas parādījās daudzu deputātu izteikumos, tātad saraksts ar 2008. un 2009. gada projektiem. Tie bija tā saucamie PPP, publiskās privātās partnerības projekti, kas attiecas uz transporta nozari. Un šos projektus EIB atbalstīja 2008. un 2009. gadā. Taču šis nav pilnīgs saraksts ar projektiem, ko mēs finansējām transporta nozarē. Kādā citā slaidā bija norādīts šis sadalījums pa nozarēm. Es varu to atrast šeit datorā. Te pēdējā rindiņā, septītajā slaidā, ir runāts par uh, TNT procentuālo izmantojumu dzelzceļā. Protams, ka ir dažādas svārstības, taču Te ir runa par apmēram 40% visu gadu laikā. Protams, finansējot uh, Transeiropas tīklus, ikgadējās svārstības ir atkarīgas no darījumiem, kas eh, tiek pasūtīti konkrētajā gadā un kurus tad var arī finansēt šajā gadā. Mēs atbalstam visus transporta veidus, taču mēs īpašu prioritāti piešķiram vidē draudzīgiem projektiem. Uh, tas noteikti tiek atspoguļots mūsu transporta politikā. Jūs uzdevāt arī jautājumu, vai mēs to ņemam vērā tad, kad mēs plānojam mūsu nākotni. Pašās beigās, ja jūs pamanījāt, komentāri zālē bez mikrofona. Do you have a percentage, a figure? Vai jūs procentāli varat norādīt uz šiem uh, vidē draudzīgiem transporta veidiem, cik daudz procentos tad uh, jūs esat atbalstījuši šādus projektus? Uh, šajā slaidā, kuras atsaucos uz procentiem, uh, bija norādīts tikai dzelzceļš. Mēs uh, nenorādījām citus transporta veidus. Vai nu tie būtu iekšzemes ūdens ceļi vai jūras transports, slaidā tas netika pieminēts. Taču, kā jau es pieminēju, katrs projekts, kas tiek finansēts EIB, eh, e tiek izvērtēts arī no vides aspektiem. Tas ir vien, tā ir viena no pārbaudēm, kas tiek piemērota ik vienam projektam. Runājot par nākotni. Pieminēju kādu problēmu, un tas ir par LGTT apmēra noteikšanu. Šie projekti attiecas tieši uz zaļajiem transporta veidiem. Ne visi sasļa darījumi ir balstīti uz satiksmes riskiem. Tas nozīmē, ka ne visi dzelzceļa tīkli atbilst šādām, šādiem projektu kritērijiem. Daži šādi projekti ir, piemēram, Francijā, un tieši tāpēc mēs izskatām dažādus līdzekļus kopā ar Eiropas komisiju, eh, kā reaģēt uz šīm tendencēm, kā radīt tādus instrumentus, kas vairāk atbilstu tādām nozarēm kā dzelzceļš. Tika uzdots arī jautājums par Margarētas fondu un eh, procedūru finansējumu saņemšanai no Margarētas fonda. Margaretas fonds ir, ir neatkarīgs fonds. Tur ir neatkarīga investīcija konsultatīvā padome, un tur ir arī neatkarīga investīcija komiteja. Tas nozīmē, ka ik viens, kuru interesē finansējums no Margaretas fonda šajās jomās, ko mēs pieminējām, var kontaktēties ar šo investīciju komandas darbiniekiem un var paskatīties, vai viņu projekts atbilst eh, šī fonda kritērijiem. Tāpat arī tika uzdots jautājums par nosauktajiem PPP projektiem, vai tie ir pabeigti. Nē, 2008. un 2009. gadā tie saņēma finansējumu, tas nozīmē, ka uh, būvniecība sākās tikai tagad. Tas nozīmē, ka vēl paies pāris gadi, pirms šie projekti būs pabeigti. Uh, Dānijas pārstāve uzdeva jautājumu par PPP un kādi šķēršļi tos skar. Te ir tāda reāla risku dalīšana, un tas ir pats galvenais. Šis jautājums jau ir klišejisks, proti, ka risks būtu jāuzņemas tai pusē, kas vislabāk var šo risku pārvaldīt. Taču tas patiešām ir ļoti būtiski, un dažkārt tas, ko sagaida abas puses, ir visai nereāli attiecībā uz šo riska dalīšanu. Ir jāatcerās, ka privātais sektors bieži vien nevēlas uzņemties risku, un ja viņiem šis risks ir jāuzņemas, tad viņi par to pieprasa atbilstošu samaksu. Tas nozīmē, ka tas nebūtu nav no rentabli, ja privātā puse uzņemas risku. Vai tām būtu jābūt valsts sektoram? Varbūt tie ir eh, konsultanti zināmās jurisdikcijās. Šis jautājums ir jārisina. Tas arī samazinātu darījuma izmaksas nākotnē šāda tipa darījumiem. Tieši tāpēc eh, tika izveidots arī APEC. Tās ir parauga prakses vadlīnijas arī uh, publiskā iepirkuma iestādēm dalībvalstīs. Bieži vien valstis nodibina vienu projektu, teiksim, vienu publiskās privātās partnerības projektu un viss, un vairāk neko citu. Ir ļoti svarīgi, lai nu, turpinātos šī attīstība. Pirmie pilotu projekti bieži vien ir vissarežģītākie, un īsnībā tie arī varbūt izmaksā visvairāk. Taču tad, kad ir iedibināta prakse, tad eh, tiek uzkrāta arī pieredze gan privātajā, gan valsts sektorā, un līdz ar to situācija uzlabojas. Tāpat arī eh, vairāk eh, starptautiskie mm, pieteikumu iesniedzēji ieinteresējas par šiem projektiem. Tas nozīmē, ka ja pirmajā projektā šis pieteicējs neiegūstu līgumu, tad iespējams, ka viņš to iegūs nākamajos projektos, viņš jūtu šo turpināšanos. Daži pieminēja, ka e, kapitāla infrastruktūras fonda slaidā bija pieminēti arī cita veida projekti. Ir jāatcerās, ka transports ir viens no vien, vien, viena no sešām prioritārajām jomām, ar kurām mēs strādājam. Un es šeit uzskaitīju visus infrastruktūras projektus, kuros mēs investējām. Uh, Tātad šeit ir pieminēti arī enerģijas projekti, tad te nav runa tikai un vienīgi par transportu. Es tā arī to biju domājis. Runājot par uh, publiskajām privātajām partnerībām, daudzas uh, valsts kontrolas iestādes ir veikušas pētījumus par šo PPP modeļu efektivitāti. Un, piemēram, Lielbritānijas valsts kontrole savā pētījumā ir atklājusi, ka PPP eh, rada tiešām kvalitatīvus uh, rezultātus, un īstenībā šis revīzijas slēdziens bija patiešām pozitīvs. Es um, nevēlos šeit komentēt uh, konkrētu projektu, ko pieminēja priekšēdētājs, bet uh, cerams, ka esmu atbildējis lielāko, uz lielāko daļu no jautājumiem. Okay. Well, I don't want to open up a second or third. Es eh, nevēlētos šeit uzsākt otro vai trešo jautājumu kārtu. Jā, jūs varat lūgties, cik jūs gribat. Es jums atļaušu pavisam īsi nokomentēt, bet tas arī viss. Te nebūs nekāda otrā jautājuma kārta. Lichtenbergers kundze. Mēs esam uh, nolēmuši par tekstu par trans, transeiropas tīkliem. Šeit arī tika pieminēts, ka Eiropas investīciju banka sniegs Eiropas parlamentam skaidru informāciju. Līdz šim uh, neesam saņēmuši konkrētas atbildes uz uh, periodu no 2010. līdz 2013. gadam. Manuprāt, tas neatbilst Eiropas parlamenta prasībām. Uh, Es ļoti gribētu, lai mē, mūsu sadarbība būtu labāka, jo galu galā mums taču ir jāzina par finansēšanas stratēģijām, kur Eiropas investīciju banka ir tik lemtspējīga. Mm, Mihailam vārds īsts jautājums. Es eh, jautāju, kā tad tas izskatīsies, ja nākamo desmit gadu laikā mums būs jārealizē daudzi projekti, un pēc tam nākamajos gados būs jāatmaksā aizdevumi. Galu galā mēs šeit eh, radam tādu burbuli, mēs radam daudz eh, bezdarbnieku. Tieši tāpēc tas bija viens no kritērijiem, kāpēc konservatīvā valdība Vācijā aptu, apturēja turpmāku PPP attīstību. Vai jūs varat atbildēt uz šo jautājumu? Šķiet, ka varu to nedaudz nokomentēt. Vēlētos uzsvērt, ka jau dzirdējām no Pakē kunga, ka PPP nav kaut kāds brīnumlīdzeklis, tas eh, nebūs risinājums visām problēmām. PPP var izmantot, tad, kad tas patiešām ir rentablākais risinājums. Ja PPP neatbilst kādai situācijai, kas, kad eh, tas nav pietiekami lēti un efektīvi, tad noteikti šīs iepirkuma veids nav tas labākais. Es vēlētos arī uzsvērt, ka esam daudz runājuši par PPP, eh, jo tas ir, tā ir viena no tādām jaunām parādībām. Tā ir viena no jaunām parādībām tirgū. Uh, taču Eiropas Investīcija Banka atbalsta visus iepirkuma veidus. Mums nav kaut kādas eh, izteiktas prioritātes attiecībā uz kādu no iepirkuma veidiem. Arī tradicionāli valsts iepirkuma projekti eh, pie mums ir ļoti plaši pārstāvēti. Īsnībā tie sastāda lielāko daļu no projektiem, kurus mēs finansējam. Paldies! Ļoti labi, liels paldies! Liels paldies Lukanene kungam! Esmu pārliecināts, ka jums ir radies iespējas, kā tad Laskanainens jutās, kad viņam vajadzēja premjerlīgā katru reizi stāvēt vārtos. Jūs šeit ļoti veiksmīgi atvērījāt deputātu jautājumus. Es vēlētos jums pateikties par to, ka ieradāties pie mums un sniedzāt savu prezentāciju, kā arī atbildējāt uz mūsu deputātu jautājumiem. Un uh, pierakstījāt arī mūsu jautājumus un problēmas, kas mūs uztrauc. Šķiet, ka ne visi no mums uzskata, ka PPP situācija ir tik brīnišķīga. Taču es domāju, ka pats svarīgākais ir tas, ka mums ir jāatcerās, ka IB finansējums ir pieejams. Tas ir pieejams transporta un infrastruktūras projektu finansēšanai. Un es domāju, ka mums vajadzētu uzsvērt to, ka šie, šis finansējums ir pieejams un galu galā mēs tādējādi varam attīstīt daudzas idejas attiecībā uz transportu Eiropā. Un uh, mēs varam tādējādi sasniegt arī vidas aizsardzības mērķus, varam samazināt CO2 izmešus. Vēlreiz liels paldies jums par jūsu uzstāšanos, un es uh, Ceru, ka mēs varēsim ar jums tikties arī kaut kad nākotnē, lai mēs varētu līdzīgi apmainīties ar viedokļiem. Lielas paldies! Okay, colleagues, we know... Nu, ko, kolēģi? Es teiktu, mēs esam nonākuši līdz sadaļai citi jautājumi. Jāsaka, neviens nav pieteicies neko paziņot sadaļā citi jautājumi. Nu, ja ir vēlam izteikties, tad lūdzu tagad. Ja ne, tad nākamā sanāksme notiek pirmdien, 27. aprīlī pulksten trijos pēcpusdienā. Nu, ceru jūs visus tad ieraudzīt tajā dienā. Ja citu jautājumu nav, nu, tad paldies par ierašanos, paldies arī par disciplinētību agrāk. Pēcpusdienā jūs tiešām iekļāvāties runāšanas limitos, un priekšstādājs saka laipni paldies tūkiem, kā arī citiem tehniskiem darbiniekiem. Un līdz ar to sēdi galā. Paldies! Vislabāk!